Kolēģi, lūdzu, sēdieties. Krāmer kungs un Boska kunga vietā būs šodien izpildīs viņa pienākumus. Es apzināti atvēlēju papildus minūtes, jo es zinu, ka vairākiem dalībniekiem ir grūti nokļūt šorīt līdz parlamenta ēkai. Traffic problems daudz sastrēgumu šorīt. However, can I, can I start, colleagues, by... Es vēlētos sākt ar priekšsēdētāja paziņojumiem. Un tas vispirmām kārtām saistīts ar koordinātoru sanāksmi. Pirmkārt, par referentu iecelšanu. Mums bija trīs ziņojumi, kuri tika iesniegti. Neviens no tiem nebija ar likumdošanas raksturu. Koordinātāru ieteikums ir tāds, ka mēs par tiem neveicam ziņojumus, līdz ar to neko nedaram. Viens ir par elektronisko datu apmaiņu, par autovadītāju apliecību unikālu, un trešais par ir komisijas darba dokuments par drošu tirniecību un konteineru skenēšanu. Mūsuprāt, šie ziņojumi ir tīri statistiski un tālāk darbība nav vajadzīga. Ja tas ir pieņemamies, pāriešu pie nākamā darba kārtības punkta. koordinātoru sanāksmē mēs runājām par mutiskajiem jautājumiem un tīpaši par mutisko jautājumu saistībā ar pārvadātāju melno sārakstu. Koordinātori uzskatīja, ka ņemot vērā nesenos notikumus būtu jāskatās arī uz mutisko jautājumu attiecībā uz dzelzceļa pakotnes ieviešanu. Un tam tagad būtu jākļūst par prioritāti, protams, neaizmirstot arī melno sārakstu, bet ir jācenšās marta plenāra sesijā iesniegt mutisku jautājumu par dzelzceļu situāciju un tad iesniegt mutisku jautājumu par melniem sarakstiem kādā vēlākā brīdī, varbūt mazajā sanāksmē vai aprīļu plenāra sesijā, proti par aviācijas pārvadātāju melno sarakstu. Tāds bija priekšlikums, kādu jums piedāvā. Koordinātori un koordinātori savā starpā par to vienojās vienprātīgi, un ja jūs arī piekristu, tad mēs tā arī rīkotos. Kūnkungs, lūdzu. Priekšēdētāji, tikai protokolam. Un to es eh, arī jau teicu toreizajā diskusijā, ka priekšlikumi no Tautas partijas politiskās grupas. Mūsu koordinatore eh, no Devirakas kundzes puses tie netika ņemti vērā, bet beigās mēs tomēr vienojamies par kopīgo priekšlikumu. Tas tikai tāds komentārs protokolam. Paldies! No, thank you for that. Jā, paldies. Tas bija tāds jautājums par tekstu. Labi. Vēl vēlos teikt, ka koordinātori tika aicināti iesniegt priekšlikumus par mutisko jautājumu dzelzceļa pakotņu saistībā līdz trešdienai. Lai mēs varētu visu laicīgi sagatavot un visu uzspēt. Nākamais darbkārtības punkts par tentību vadlīniju pārskatīšanu, es ieteicu koordinatoriem regulāri apmainīties ar viedokļiem, gatavojoties šai pārskatīšanai. Un tad mēs būtu labi sagatavojušies dienai, kad komisija iesniegs savus priekšlikumus ten vadlīniju pārskatīšanai. Tas tādēļ, lai mēs būtu lietas kursā par visu, kas notiek, un uh, koordinātori piekrita šādam darbības veidam. Next was Stoa. Sorry, Michael. Atvainojiet, Maiklam vārds, lūdzu. Nu es gribēju tikai vēlreiz pieminēt, ka mēs uh, neveiksim lielus grozījumus. Mēs runājam par transrapidu, bet tas, protams, attiecas arī uz uh, Berlīnas Palermo koridoru paplašinājumu ziemeļvirzienā. Paldies! Es jau vakar par to, es to nepieminēju, bet uh, tas principā ir spēkā, ja tas viss tiks pārstrādāts. Yeah, thank you, Michael. Paldies, Maikl, jā. Es domāju, ka tad, kad sāksies pārskatīšana, tad visu varēs pārskatīt, un tad mūsu komitejas dalībnieki varēs arī skatīt to, ko vēlas. Un es zinu, ka jūs interesēties šie projekti, un, protams, varēsiet tiem pievērsties. Un Tomēr es vēlos, lai mēs būtu pilnīgi gatavi, kad darbs sāksies. Un tādēļ es vēlos, lai mēs būtu ļoti aktīvi, ne tikai reaģētu uz notiekošo. Tālāk par sto projektiem lēmums bija tāds, ka ir divi pārstāvi, Tikau un Kokungs. Es uh, lūdzu koordinātors līdz nākamajai trešdienai 3. marta 2012. iesniegt savus priekšlikumus un grozījumus priekšlikumiem, kas ir dosē, tātad, kas ir sto dosē. Un tad politiskajām grupām būs iespēja izteikt savas idejas, ir divi pārstāvi Kokkungs un Tikau kundze. Un tad mēs arī iesniegsim to panelim, ko mēs uh, vēlamies darīt. Nākamais. Mēs saņēmām lūgumu rakstu par drošības ceļiem īrijā. Šajā lietā mums ir nelielas grūtības, jo mums, protams, ir jāskatās ļoti nopietni uz katru lūgumu rakstu, bet šī lieta ir tāda, ka tas ir saistīts tikai ar situāciju īrijā. Tas ir ļoti lokāls jautājums. Koordinātori ieteikums ir šāds. Īrijas lūgumu rakstus par drošību uz ceļiem skatīt pašu inicīvas ziņojumā par drošības ceļiem rīcības programmu, kuru komisija pieņems šī gada jūnijā, un tad mēs varēsim ar viņiem strādāt pie neinicitīvas ziņojuma pie pašinicīgas ziņojuma, un ja mēs sāksim tagad skatīties uz lūgumrakstiem, kas ir saistīti ar situāciju atsevišķās valstīs, tad mēs patērēsim piecus gadus skatoties uz katru apveidu krustojumu katrā mazā ciematiņā, kas mums ir Eiropas Savienībā. Un mēs tātad skatīsim šo savu pašinicību ziņojumā par drošības uz ceļiem rīcības programmu. Tādu Uh, rīcību ir ieteikusi koordinātoru sanāksmi. Par komitoloģiju mūsu divi referenti izskatīs ziņojumu, ko saņēma starptautiskās ceļu satiksmes savienības un saistībā ar Lisabonas līgumu referenti tiks uzaicināti piedalīties sanāksmē Sāža kungu, kurš ir juridiskās komitejas referents, kas ir saņēmis no priekšsādā konferences pilnvaru runāt par deleģētajiem likumdošanas aktiem. Un tad mēs sagaidām no viņa dzirdēt, kāda būs turpmākā darbība attiecībā uz bijušo komitoloģiju. Gribēju tikai uzdot jautājumu, ko tad tas nozīmē attiecībā uz uh, šķidrumiem? Vai tur ir lielā šķirība? Nu, Jā, par šķidrumiem mēs runājam vēl vecās komitoloģijas ietvaros, un tad vēl Lisabonas līgums nebija spēkā, tā kā šķidrumu jautājums ir skatīts komitoloģijas procesā. Tagad ir jauni likumdošanas akti, deleģētie likumdošanas akti saskaņā ar Lisabonas līgumu, un mums ir ieteikts vairs neteikt komitoloģiju, bet ir rakstīt šie te deleģētie likumdošanas akti un par šķidrumiem viss ir tā, kā tas jau ir izdarīts, jo tas tika paveikts vecās sistēmas laikā. Mums vienkārši tagad jānoskaidro, kā mēs rīkosimies jaunās Lisabonas līguma sistēmas ietvaros. Pie dažādi jautājumi koordinātori runāja par Kramer kunga ideju veikt debats par turismu, par trešo dzelzceļu pakotni un pasažieru tiesībām koordinātori vēlējās lūgt komisijai izstrādāt dokumentu par trešās dzelzceļa pakotnes īstenošanu, ir īpaši par dzelzceļa pasažieru tiesībām, ir īpaši attiecībā uz to, ka dzelzceļu uzņēmumi neņem vērā šīs pasažieru tiesības, un tādēļ mēs lūdzām komisijai sagatavot dokumentu par šo jautājumu. Attiecībā uz 2011. gada budžeta prioritātēm ņemot vērā ļoti īso termiņu, ko ir iespējams, kurā ir iespējams iesniegt grozījums. Rikē kungs, viceprezidents Rikē ir iesniedzis vēstules projektu budžeta komitejas referentam, uzsvarot transporta nozares nozīmību, un Rikē kungs ir ieteicis attiecīgos grozījumus, un es vēlētos, lai ēnu referenti sadarbotos ar vice priekšētāju, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Es zinu, ka tā procedūra nav ierastā, bet eh, tā nu ir, jo šie termiņi, kas tika noteikti, bija ļoti īsi, un arī tādēļ, ka procedūras ir mainījušās saistībā ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, mums nācās attiecīgi pielāgoties. Tālāk darbs ar komisāru Kaus. Lūdzu pacietību, mēs tulīt nonāksim pie balsojuma, bet mēs ļoti daudz paveicām vakar. Koordinātori apstiprināja ieteikumu, ka pirmā sanāksme ar Kalas kungu būs 9. martā Strasbūrā. Tā būs koordinātora sanāksme, lai runātu par neformālās padomas sanāksmes rezultātiem. Tāpat mēs izlēmām, ka būtu ļoti labi, mēs šādu sanāksmi rīkotu regulāri pēc padomas sanāksmēm, komisārs varētu nākt pie referentiem, ziņot par notiekušo, un tad referenti varētu attiecīgi ziņot arī savās komitejās. Tik daudz par koordinātoru sanāksmu, vien vienīgi kolēģi koordinātori vēlas ko vēl pieminēt, varbūt es kaut ko piemirsu, jo darba kārtība bija ļoti plaša, bet Tomēr man šķiet, ka es neko neesmu palaidis garām. Tā ir, paldies! Ja varat apstiprināt manus paziņojumus, tad pāriesim pie balsojuma. Visi ir laimīgi, varam pāriet pie balsojuma, labi. Paldies, ka bijāt tik pacietīgi. So, votes first. Tātad balsojumi Pirmais balsojums. Tas ir par manis pašu sagatavotu ziņojumu, saka priekšsēdētājs. Par Eiropas transporta tīkla attīstību. Ir vairāki grozījumi. Sāksim ar sesto grozījumu no tikau kundzes, kas par pret atturās noraidīts. Tātad šis grozījums ir noraidīts. 19. apsvērums, pirmais grozījums, referenti iesniegts par, pret, atturās, pieņemts. 19. apsvērums, trešais grozījums, Krāmera un Lichtenbergs kundze par, pret, atturās, noraidīts. Otrais grozījums ir atsaukts, 20. apsvērums 4. grozījums Simpsona kunga iesniegts, kas par pret atturās pieņemts, 5. līdz ar to atkrīt, tātad priekšlikums, likumdošanas priekšlikums, balsojam elektroniski, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pakungs, vai jūs pareizi ielikāt kartiņu? Jā, jā, ielieciet vēlreiz. Trīsdesmit deviņas kopā, trīsdesmit deviņi balsojuši, visi par, neviens nav atturējies, tas tiek pieņemts. Tālāk par rezolūciju. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, kāds te mums ir pārstījies viens pret 37 par. Neviens neaturās. Līdz ar to tas tiek pieņemts. Paldies! Nekad es neesmu par kādu no saviem ziņojumiem saņēmis tik lielu vienprātību. Es tikai brīdi vēlos pagozīties slavas saulītē. Nākamais došu ne ar tādu pašu pā, vairākumu, kad Rolī kungs, kunga iesniegtais ziņojums par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi. Pirmais ir sastais grozījums, to iesniedz referents, kas par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Trīsdesmit deviņas balss, astoņpadsmit pār, divdesmit pret, viens atturās, līdz ar to šis grozījums ir noraidīts. Trīsdesmitais grozījums iesniedzis Groškungs un Jensens kundze. Kas par? Pret atturās, pārbaudīsim, elektroniski man šķiet, ka noraidīs, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 15 pār, 22 pret, 2 atturās, tā tad arī šis grozījums noraidīts. Tālāk pirmais pants, pirmais punkts, jaunais AA apakšpunkts, 31 grozījums, iesniedzis Groškungs un Jensens kundze, kas par, pret, atturās, pieņemts. Septītais ir atsaukts, 32. grozījums kā draui kunga, kas par, pret, atturās. Jāpārbauda, man šķiet, ka atkal ir noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobarso, nobalsojuši, beidzam balsot? 16 pār 20 pret 2 atturās noraidīts. 33. grozījums Groškunga un Jensenskundas iesniegts, kas par pret atturās noraidīts. 8. grozījums referenti iesniegts, kas par pret atturās Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par astoto grozījumu. Beidzam balsot. 19 pār 20 pret, līdz ar to tas tiek noraidīts. Devītais grozījums iesniedz referents, kas par pret. Vēlreiz pārbaudīsim elektroniski Devītais grozījums, ko iesniedzis referents, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 18 pār 20 pret, noraidīts. Desmitais griez, grozījums iesniedz referents, kas par pret atturās. Man šķiet, ka Tas atkal ir noraidīts ar to pašu vairākumu, bet nu pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atkal jau 19 pār 20 pret. Es eh, ceru, ka jūs saprotat, ka nepieciešams pārbaudīt, ja ir šāda atšķirība. Ot, pirmais pants, otrais punkts, DA jaunais apakšpunkts, 11. grozījums, kas par pret, atturās, pārbaudīsim, man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 11. grozījumu. Deviņpadsmit pār, deviņpadsmit pret, viens atturās. Tas nozīmē, ka tas nav pieņemts Lichtenbergeris 34. grozījums par pret atvarās noraidīts. 35. grozījums iesniedz Groškungs par pret atturās noraidīts. Tālāk 12. grozījums iesniedz referents pat par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. 12. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 18 pār, 21 pret 1 atturās, noraidīts. Tālāk 36. grozījums par pret, atturās, noraidīts. 37. grozījums, kas par, pret, atturās, pārbaudīsim par 37. grozījumu, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Nu, nav nekādas atšķirības 18 pār 22 pret. Tātad 18 pār 22 pret noraidīts. Tālāk 38. grozījums par pret. Arī šo pārbaudīsim elektroniski. 38. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār, 21 pret, noraidīts. Tālāk 39. grozījums iesniegus Fortman kundze par pret. Arī šo pārbaudīsim. 39. grozījums šķiet, ka bija noraidīts, tomēr pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār, 20 pret, viens atturās noraidīts. 14. grozījums iesniedz referents, kas par pret atturās noraidīts. 40. Lichtenbergers kundzes, kas par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? 18 pār 23 pret, neviens neaturas, noraidīts. 13, 15, 16 ir piedāvājums tos skatīt kopā, tad balsojam par visu kopumu, kas par pret pārbaudīsim, man šeit, ka tika pieņemts šis kopums, bet pārbaudīsim elektroniski no 13. līdz 16. sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 20 pār, 21 pret, noraidīts. Tālāk, pirmais punkts, pirmais pants, 12. punkts, 18. grozījums iesniedz referents, kas par pret atturās noraidīts. 19. grozījums, ko iesniedz Groša kungs un Jensens kundze, šeit ir lūgums mutiskam grozījumam. Man šķiet, ka tas ir iekļauts jūs dokumentos. Ja nav iebildumu, es šo grozījumu iesniegšu, kā tas ir grozīts mutiski, kas par pret atturās pārbaudīsim elektroniski par 19. grozījumu ar mutisko grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 pār 18 pret pieņemts. 4a apsvērums, 20. grozījums no Vortman Kulkundzes, kas par pret atturās pieņemts. 21. iesniegus Tikau kundze par pret atturās pieņemts. Pirmais grozījums no referenta ir atsaukts, to aizvieto 22. grozījumu, kas par pret atturās, pārbaudīsim par 22. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? 18 pār 22 pret 1 atturās noraidīts. 23. grozījums iesniegus tik hau kundze, kas par pret atturās noraidīts. 24. grozījums ICR lūdza dalīto balsojumu. Balsošanas sarakstos ir redzams abas daļas par pirmo daļu, līdz kur rakstīts regula 561-2006, kas par pret pārbaudīsim par pirmo daļu 24. grozījumā. Sākam balsot! Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 25 pār, 15 pret, 1 atturās, pieņemts. Otra daļa, kas par pret. Pārbaudīsim, šķiet, ka tas tika noraidīts. Par otro daļu 24. grozījumā sākam balsot. Visi nobalsojuši, Beidzam balsot. 16 pār 23 pret 1 atturās noraidīts. Tālāk 25. grozījums atkal ir dalītais balsojums par pirmo daļu, kur rakstīts līdz social legislation relating to road transport, kas par pret atturās pieņemta. Otra daļa Kas par? Pret. Šķiet noraidīta, bet pārbaudīsim par otro daļu. Tātad 25. grozījuma otrā daļa sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 19 pār 20 pret 2 atturās. Tik tiešām otrā daļa ir noraidīta. Tālāk Otrais grozījums ir atsaukts, tas aiziet uz 26. par to balsojam, kas par? Pret? Atturās? Pārbaudīsim, man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim par 26. grozījumu, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 20 pār, 21 pret, noraidīts. Trešais grozījums iesniedz referents par pret atturās noraidīts. Ceturtais raksts augsts 27. grozījums tā vietā, kas par pret noraidīts. 28. kadraujī kunga, kas par pret pret atturās noraidīts 29. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 5. grozījums iesniedz referents, kas par pret atturās pārbaudīsim elektroniski piektais griezījums, grozījums, ko iesniedz referents, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 18 pār, 21 pret, 1 atturās, noraidīts. Tālāk pēdējais balsojums par atzinumu projektu, pirms tam Alkadrāji kungam vārds lūdzu. Ehm, Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka tas bija daudz aizraujošāk nekā es biju domājis, bet, nu, ņemot vērā to, ka pāris svarīgi elementi ir pazuduši, tad es domāju, ka nav jēgas iesniegt atzinumu atbildīgajai komitejai, jo mēs nevarēsim tādējā dot pietiekam labu ieguldījumu debatēm nodarbinātības komitejā. Tādēļ mans ierosinājums ir tāds, ka mēs neatbalstām ziņojumu un esam pret to, ņemot vērā šos apstākļus. Matīs, jūs vēlaties reaģēt? Referenti ierosinājums ir noraidīt šo ziņojumu, šo atzinumu. Priekšādātājs ļoti labi var saprast, man kolēģi, bet es domāju, kā pašreizajā laika brīdī politiskās grupas patiešām pēc saviem apsvērumiem ir nobalsojušas. Un to visu vajadzētu novadīt tālāk. Un otrajā posmā mēs būsim gatavi atrast kompromisus, ko varbūt mēs eh, šajā laika punktā vēl nevaram, ko var arī saprast, jo mēs šeit esam pie atzinuma. Un es domāju, ka pēc eh, balsojuma sociālajā komitejā uh, mēs uz parlamentu līmenī panāksim labu kompromisu. Kaut arī es šeit eh, vismaz apsvērumos redzu jau kompromisa pirmsākumus. Paldies, Matijas. Es domāju, ka mēs vienkārši tad balsosim un tad redzēsim, kas iznāks no tā visa. Jūs citējāt referenta ieteikumu un uh, reakciju no Matijas Graša, tā kā atstāja to jūsu ziņā. Sākam balsot! Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār 20 pret 1 atturējies. So the report... Līdz ar to ziņojums norādīts. Next... Labi, pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā. Man ir jāsaka, ka man ir liels prieks būt par priekšsēdētāju tik izlēmīgā komitejā. Agenda, Nākamais punkts darba kārtībā ir atzinums par vispārējā budžeta izpildi jūras drošības aģentūrā 2008. gadam. Okay. which agency you're talking about. I've just said. So this is the EMSA. Okay? Tātad EMSA. Mums ir divi mm, grozījumi no A.L. Sanders kundzes. Pirmais grozījums, kas pār, tātad EMSA. Un referenta ir Jensens kundze. Tātad pirmais punkts, pirmais grozījums, kurš pār? pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums, sastais punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tātad par EMSA. Tagad galīgais balsojums par Jensens kundzes ziņojumu. Balsojums sācies. Vai visi nobalsoja? Balsojums beidzies. 34 pār 3 pret 2 atturējušies pieņemts. Nu jā, jāatzīst, ne tik pārliecinoši kā manējais, bet tomēr pietiekami. Tālāk Jensens kundzes atzinums par aviācijas drošības aģentūras budžeta izpildu. Tur ir pieci grozījumi. Ceturtais punkts, pirmais grozījums, Hajāls kundzes grozījums. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. Otrais grozījums, piektais punkts, Jensens kundzes par, pret, atturs pieņemts. Trešais grozījums, sestajā punktā, Jensens kundze autora, kurš par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais grozījums, septītajām punktām, Ajāls Sēndera autora, kurš par, pret, atturs pieņemts pieņemts. Tālāk 7. A punkts 5. grozījums Balčutis kungs, kurš par pret atturas pieņemts. Un vispēcot galīgais balsojums par EASu, sākam balsot. Voted, voted. Balsojums beidzies. 35 pār 2 pret 1 atturējies pieņemts. Tālāk atzinums uh, par dzelzceļa aģentūru. Divi grozījumi. Rikē kungs ir autors. Pirmais grozījums trešajā punktā. Kurš par? Kurš pret? Atturs. Pieņēmts. Otrais grozījums sastajā punktā. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņēmts. Galīgais balsojums par Eiropas celceļa aģentūru. Sākam balsot. Voted? Beidzam balsot. 34 pār 2 pret 2 atturējušies pieņemts. Tālāk. Sesāra kopu uzņēmuma budžeta izpilde. Viens grozījums, ko iesniedz Balčaitis kungs, viņš to ir atsaucis, līdz ar to balsojumu par atzinumu kopumā. Sākam balsot. Voted, Beidzam balsot. 34 pār 2 pret 1 atturējies, Tātad pieņemts apsveicu Jensens kundzi pār jūsu, ar jūsu ziņojumiem un to veiksmīgu pieņemšanu. Tālāk atzinuma projekts par vispārējā budžeta izpildu 2008. gadam, trešā sadaļa komisija un izpilda aģentūras. Sākam ar pirmo grozījumu piektajā punktā Kremerkungs autors, kurš pār? Pret? Atturs pieņemts. 9. A punkts. Otrais grozījums, un tas ir dalītais balsojums, bals, bals, nē, es atvainojos, balsojums pa daļām. Pirmā daļa par turismu jomu, un otrā daļa sākas unwelcomes un tā tālāk. Par pirmo daļu, kurš par? Kurš pret? atturs tad pieņemts, un otrā daļa, kurš par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim balsojumu par otro daļu. Tātad grozījuma otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 17 pret, 2 atturējušies. Pieņemts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Līdz ar to noslēguma balsojums par 2008. gadu budžeta izpildes, uh, budžeta izpildi. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezultāti 34 pār 3 pret neviens nav atturējies. Pieņemts. Apsveicu Ajalu Senders kundzi. Paldies, dārgie kolēģi! Tagad varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir pārvietojams spiedienu iekārtas. Ziņojuma projekta autors esmu es pats. Ļaušu cilvēkiem ienākt un iziet un pārvietoties telpā? Okay. Labi. In, in future, my... Turpmāk, kolēģi, es uh, izdzeršu kafiju pirms balsojums sāks, jo tagad man kafija ir galīgi atcesas. Okay, colleagues, the next item on the agenda is the Nākamais punkts darba kārtībā ir pārvietojamās spiedienu iekārtas. Tas ir mana, manis paša ziņojums Es vispirms gribētu pateikt, ka šis konkrētais ziņojums runā par dažādiem konteineru tipiem, kas tiek izmantoti, lai pārvadātu gāzes. Un galvenais direktīvas mērķis ir nodrošināt drošu dažādu gāzu pārvietošanu starp dalību valstīm. Uh, neizņemot īpašu atļauju katrā dalību valstī. Tas tiek panāks nodrošinot vienādus projektēšanas standartus, ražošanas standartus un certificēšanas sistēmu šīm iekārtām. Šis ir ļoti tehnisks jautājums, un tādēļ te neiet runa par direktīvas satura izmaiņām, bet par standartu vienkāršošanu un precizēšanu. Eh, šo direktīvu vajadzēja pārskatīt tādēļ, ka tikuši izdarīt veseli rīnu grozījumu likumdošanā gadu gaitā, eh, vienlaikus iestrādājot arī starptautisko nolīgumu par pārvietojamām spiedienu iekārtām. Un līdz ar to patreizajā likumdošana kļuva ļoti sarežģīta un arī vietām pretrunīga. Un tagad mēs cenšamies to uh, saskaņot ar starptautiskiem nolīgumiem. Grozījumi ietver arī pārvietojamo spiedienu iekārtu definīcijas precizējumu, un te mēs aicinām komisiju izstrādāt vadlīnijas, kas veicinātu šīs direktīvas normu praktisko ieviešanu, kā arī eh, sniegt eh, paskaidrojumu, kad nav nepieciešams atbilstības pārvērtējums, ja esošās iekārtas tiek izmantotas tikai vietējā mērogā. Es esmu runājis ar padomi par maniem grozījumiem, viņi ir apmierināti ar tiem, un padomi pati nav izdarījis arī nekādus grozījumus komisijas tekstā. Es apsveicu skaidrojumus, ko ierosina padome, un tie atspūgļojas arī tajos grozījumos, ko es izdarīju ziņojumā. Kas attiecās uz komitoloģijas vai deleģēto likumdošanas aktu procedūru, mēs joprojām gaidām starp institucionālo nolīgumu par jaunajām normām bet pa to laiku es esmu iesniedzis grozījumu ziņojumu projektā, kur mērķis ir saglabāt parlamentu prerogatīvas, ņemot vērā parlamentu juridiskā dienesta ieteikums, bet mums ir jāgaida šis starp institūciju nolīgums par jaunajām normām, kas paredz rīcību deleģēto likumdošanas aktu gadījumā, pirms mēs varam panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Bet es ļoti ceru, ka nebūs nekādi papildus grozījumi un ka mēs varēsim uh, tiešām panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Tā ir patreizajā situācija attiecībā uz ziņojumu. Es tikai gribētu vēlreiz atkārtot, ka mēs cenšamies izveidot harmonizētu sistēmu visā Eiropas Savienībā, tādu, kas saskana ar starptautiskajiem līgumiem, kas ir noslēgti attiecībā uz spiediena iekārtu pārvadāšanu. Tagad Koka kungs no Tautas partija grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tautas partijas politiskās grupas vārdā paldies jums par jūsu visaptvarošanu ļoti labo darbu. Arī komisija paldies par iniciatīvu. Jūs jau teicāt, ka šis ir ļoti tehnisks ziņojums. Es atbalstu galvenokārt tā mērķus ļoti augstā drošības eh, robeža lai varētu šīs spiedienu iekārtas, lai tās izmantotu starp dalību valstīm, ir būtiski pārvarēt pretrunu starp esošo direktīvu un starptautiskajām normām. Un piemērot to direktīvai, kuru mēs pieņēmām pirms diviem gadiem, lai eh, pārvadātu bīstamās kravas eh, pa sauzemes ceļiem, pa dzelzceļu un ūdens transportā. Protams, ka ir svarīgi vienmēr eh, panākt uh, Eiropas tiesību aktu vienkāršošanu un saīsināšanu, un to mēs panākam ar šo jauno pārstāvto direktīvu. Secinājumi tad, tad ir labi. Bet man ir viens jautājums, un attiecas uz uh, 12. pāntu, 3. punktu, un arī vēl uz dažiem citiem. Tur ir teikts, ka noņemamas daļas uh, uz eh, atkal par jaunu piepildāmām spiedienu iekārtām. Ir jau arī tādas iekārtas, kas nav par jaunu piepildāmas. Varbūt jūs varētu sniegt uz to atbildi. Vielen Dank, das waren meine Bemerkungen. Paldies, tie bija mani komentāri. Tālāk Starks kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Ref, ēnu referente ir Maisners kundze, un es runāju viņas vārdā. Es tātad gribētu pateikties jums par paveikto darbu. Šī ziņojuma sakrāks tiešām ir ļoti tehnisks, un grupa pilnībā piekrīt tam, ko jūs ierosinat. Ir patiešām ļoti svarīgi, lai mums būtu Eiropas līmeņa noteikumi un regulējums. Otrakārt, tie ir jāsaskaņo ar esošajām starptautiskajām normām. Un šķiet, drošības nozīmi mēs nevaram pārvērtēt par augstu, tā ir ļoti svarīga ņemot vērā pagājušā gada nelaimes gadījumu, eh, kad eh, tika bojāts um, viens augsts spiedienu konteiners, kurā glabājās gāze, un tā rezultātā cieta cilvēki. Tā kā mēs pilnībā jūs atbalstām priekšsēdētāju. Paldies! Vai no komisijas ir Paskarelī kungs, lūdzu? Ja jūs varētu atbildēt uz Koka kunga teikto, Paskrēlī kungs. Tas būtu ļoti labi. Es vispirms atbildēšu Koka kungām. Tā tad varu apgalvot, ka atkārtoti neuzpildāmas spiediena tvertnes arī ir iekļautas šīs direktīvas darbības jomā, bet tā kā tās nav atkārtoti uzpildāmas, tad ir vienalga, vai tām ir izjaucamas daļas vai nav, jo tās nav. Tad, kad tās ir tukšas, tās vienkārši tiek izmestas. Līdz ar to nav nepieciešams atkārtots uh, salikšanas process. Līdz ar to nav problēma ar noņemamām detaļām jo jau pēc būtības vienreiz izmantojamās iekārts vai tvērtnes tiek izmestas tad, kad tās ir tukšas. Vispārīgi runājot, man šķiet, man ir ļoti maz ko piebilst tam, ko jau teica referents, kuram es tiešām gribētu ļoti pateikties un jūs ļoti precīzi aprakstījāt situāciju vienīgā lieta, ko gribētu šeit piebilst, ir tā, ka mēs tiešām ar lielu nepacietību un arī nozara ar lielu nepacietību gaida šī likumdošanas teksta, teksta apstiprināšanu. Ņemot vērā to, kas ir noticis šajā tiesiskajā vidē kopumā, un komisijai ir pieņemami visi referenta grozījumi ar nosacījumu, ka mēs nu, tātad gaidām, kad tiks pieņemts šis starp institūciju nolīgums. Bet jāsaka, ka Eh, šis teksts būtu jāpieņem tiešām steidzamības kārtā, jo dalību valstu starptautiskās saistības, ko tās uzņēmušās plašākā bīstamu preču transportēšanas kontekstā, attiecās arī uz šīm augst, eh, spiedienu tvertnēm, un tas sāks stājas spēkā 2011. gada 1. jūlijā. Līdz ar to dalību valstīm ir nepieciešams laiks, lai transponētu šo direktīvu un to ieviestu. Tādēļ, jo ātrāk mēs panāksim vienošanos starp diviem šiem likumdevēja spārniem, eh, jo labāk. Paldies! Tiecerētais grafiks ir tā, 25. marts ir grozījuma iesniegšanas, ne, es atvainojos, 25. februārs grozījuma iesniegšanas galīgais termiņš. Uh, grozījumi tiek izskatīti 22. martā, balsošana komitejā 23. martā un ceru, ka balsojums plenārsēdē 2010. gada aprīlī. Kā es teicu, mēs cenšamies panākt vienošanos pirmajā lasījumā, bet tad es nosaucu šo laika grafiku. Vai viss ir apmierināti? Ja jā, tad pārējām tālāk pie nākamā punkta. Tas ir Groša kunga ziņojums. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mums ir pirmā diskusija par šo pašnatīvu ziņojumu, un es gribētu uzreiz eh, ēnu referentiem un arī citiem pateikties, kuri jau iepriekš ir sagatavojuši svarīgas idejas un svarīgus punktus, kurus mēs mēģinājām šajā dokumentā apkopot. Ko es vēl gribēju teikt jau sākumā? Protams, ka šis dokuments uh, vēl manā izpratnē paliek darba dokuments, un ka mēs šo dokumentu varbūt varam uzskatīt kā tādu sagatavošanos darbu Baltijai grāmatai. Varbūt mums nevajadzētu to pārā, pārlieku pārslūgot ar detaļām, bet eh, šeit eh, mums vajadzētu ierobežoties uz būtiskām pamat idejām. Punkti sākumā un arī pēc tam tie ir jāsaskata kopsakarībā, un kas vienā daļā nav varbūt, varbūt, ka uh, vairāk par to ir runāts citā dokumentu daļā. Un uh, tas ir vienkārši, lai formu uzlabotu. Svarīgi ir šādi punkti ka mē, mēs, protams, mūsu komiteja ir interese transportu uzskatīt kā būtisku elementu Eiropas reģionu attīstībā un kopumā valstu attīstībā. Un pasvītrot transporta nozīmi, pie šī punkta es bieži atgriezīšos, transports sniedz ieguldījumu konkurences spējas uzlabošanā gan reģionos, gan valstīs. Otrs punkts - transporta sektors ekonomiski un arī nodarbinātības ziņā ir ļoti būtisks. Un tad mēs varam pārēt pie trešā punkta, ka, protams, transportam ir arī ļoti liela ietekme uz cilvēku dzīves kvalitāti un uz veselību. Šie aspekti ir minēti arī dažādās programmās, ko esam izstrādājuši iepriekš. Klimata aizsardzības pakotne mums paliek ļoti būtisks mērķis nākotnē 2020. gads un mums kā transporta komitejai vajadzētu palikt vadošajai šajā jautājumā. Mēs zinām, ka politiski interesantas tēmas labprāt pārņem citi, bet es domāju, ka šis temats vislabāk iederas šeit, šajā komitejā, un par to vislabāk šeit var diskutēt un debatēt. Koherence, saskaņotība, manuprāt, prasa no transporta. Transports jau nav vienīgais vai atsevišķs lauks vai joma. Uh, tam ir tieša ietekme ne tikai uz vidi, bet arī uz uh, sociālo nodarbinātību un kopīgo ekonomikas politiku kopumā dažādās valstīs. Tādēļ mēs šeit arī rakstām, tas drusku varbūt ir tika kritizēts šis sadalījums, uh, ko mēs šeit, uh, kādu kompetenci paredzētu komisijai, ka noteikti atbalsta finanšu līdzekļi Un uh, pastāv jau, protams, konkurences politikā vispār ir tāda dogma vai, vai princips, bet, protams, ka ir vajadzīga finanšu līdzekļi, lai sasniegtu mērķiecīgi nospraustus mērķus. Ja mēs runājam par mērķiem, mums viņas ir jāformulē daudz skaidrāk. Es otrajā daļā pie tā atgriezīšos, jo es domāju, ka, ja nākotnes ekonomiska, ekonomika arī reģionos uh, nākamajos 10 vai 20 gados, ja reģionu gribas to sagatavoties, tad daudz precīzāk ir jābūt šiem mērķiem nospraustiem. Jūs jau arī redzat, ka šajā dokumentā par to ir runāts. Kas attiecas uz priekšlikumiem pašiem, tad es personīgi domāju, ka mums no vienas puses, protams, arī turpmāk ir jāliek centrālais uzsvers uz pilsētu urbānu mobilitāti 80% eh, jau vai nu šodien jau dzīvo, vai, vai drīzumā dzīvos pilsētās, un es domāju, ka daudzveidīgi multimodāla transporta cikls ir vajadzīgs pilsētās. Tāpat arī e, šo sabiedrisko transportu līdzekļu e, stiprinājums un atbalsts. Tas būs nākotnes projekts. Varbūt, ka e, mēs varam to vairāk izteikt skaitļos. Pieprasījums transportā pieaug. Un, manuprāt, nevajadzētu konkurenci veidos starp dažādiem transporta veidiem, bet drīzāk tādu kā līdzmodalitāti un sadarbību, kooperāciju starp dažādiem transporta veidiem. Kaut arī mēs zinām, ka ir jāņem vērā arī efektivitātes a, aspekti. Šī līdzmodalitāte. Tam ir jāraukās, vai tam ir ekonomiskā efektivitāte, sociālā efektivitāte, bet nevienmēr tikai pēc ekonomiskajiem kritērijiem jāskatās. CO2 jaunais jēdziens ir uh, raudzīties, kādi var būt uh, um, uh, līdzekļu sajaukums, veicīgs, veik, veiksmīgs līdzekļu um, sajaukums, dažādi līdzekļi un deharmonizācija. Deharmonizācija ir svarīgais jēdziens, lai arī izmaksas tiktu deharmonizētas. Un uh, galu galā šeit ir runa arī par finanšu atbalstu. Es personīgi domāju, ka finanšu atbalsts ir jārada drīzāk motivācija finanšu un nevis sankcijas, lai varētu uzlabot uh, valstu nodokļu situāciju. izvairītos no negatīvām sekām. Efektīva līdzmodalitāte dažādiem transporta veidiem. Es domāju, tas ir tiešām nākotnes spējīgs variants. Vajadzētu izmantot transporta veidus tādā veidā, kā to visefektīvāk var izmantot dažādās jomās. Un šeit ir dažādi kriteriji, par kuriem es jau runāju. Mums vajadzētu runāt arī priekšējā tirgus uzlabošanu, pilnveidošanu. Tur ir dažādi aspekti. Pirmais tas, kas tiek pieņemts, tam vajadzētu tikt arī īstenotam, realizētam praksē. Es domāju, nākotnē mums vajadzēs runāt par to, cik efektīva ir tā likumdošana, ko mēs šeit pieņemam, un cik efektīvi tas tiek īstenots valstīs. Tur vajadzēs precīzi pārbaudīt. Pārbaudīt, vai notiek vilcināšanās, kas rada izkropļojumus. Un um, es domāju, ka Rika, uh, debates, uh, piemēram, dzelzceļa jomā vai arī citās jomās, par liberalizāciju, eh, tās īsti nav pabeigtas, un eh, tur jāraugās, kādi ir priekšnosacījumi, kas attiec uz tirgu. Man liekas, ka viens svarīgs aspekts, kas, eh, kur ir runa par nodarbināto kvalifikāciju, un tur ir runa arī par pakāpojumu kvalitāti, un rīt tas būs būtiski dažādos transporta veidos. Es ieteiktu, ka varbūt, varbūt tāda kā uh, augstas kompetences centri, ekscelences centri valstīs. Kādēļ? No vienas puses nevar būt tā, ka mēs pieņemam direktīvu, kurā ir runa par uh, izglītības, tālāk izglītības kvalitāti, bet no otras puses varbūt, ka nesniedzam valstīm iespēju vai mums pašiem nedodam iespēju pierādīt, ka valstis arī efektīvi šo kvalitāti īsteno. Jo izglītība nevar būt konkurences elements. Mēs esam jau ļoti daudz par to diskutējuši ceļu transporta jomā, ka daudzās valstīs ir konstatēts, uh, valstis pat uh, reklāmu taisa, ka var autovadīt apliecību iegūt, piemēram, 2-3 nedēļu, 2-3 dienu laikā, uh, vai pat autobusu vadītāju vai, vai 2-3 nedēļu laikā. Uh, ka dažu valstu izmanto vienkārši, lai tās ir reklāma. Manuprāt, tas ir svarīgi nākotnē. Pētniecības programmas, kuras notiek, tās vajadzētu pārbaudīt. Mums ir labas, laba pieredze ar jau esošiem programmām, kas ir jāturpina, un mums ir arī izaicinājumi programmas, kas jāīsteno, eh, piemēram, drošības jomā. Drošība ir viens no būtiskajām elementiem politikā dažādos transporta veidos, it īpaši ceļu transportā. Es par to atgriezīšos runājot par mērķiem - aģentūras. Mums jau ir bijušas diskusijas par aģentūrām. Manuprāt, mums ir vajadzīgas aģentūras, kuras sniedz efektivitāti un nevis vienkārši diskusiju aģentūras. Ja mēs eh, aģentūras progresīvi nākotnē izmantojam, lai panāktu harmonizāciju Eiropas līmenī tehniskā nozīmē, un ja tās būtu tā kā Eiropas regulātori, tad, manuprāt, aģentūrām varētu būt ļoti efektīva nozīme. Tādēļ es esmu šeit uzdevis jautājumu, kādēļ ceļu transportā 75% no transportas ir, nav šāda aģentūra, tāda sauszemes transportā. Es varētu ļoti labi, ied, labi iedomāties, ka to varētu izmantot pētniecībā, otrkārt to varētu uh, izmantot, lai paaugstinātu drošība, un tas varētu palīdzēt uh, tos, tos pārpratumus, kas rodas uh, īstenošanas jomā, dažādās jomās, dažādās valstīs, ka šī uh, aģentūra varētu veikt tādu regulējošu lomu. Tātad nevis vienkārši radīt aģentūru, lai vēl radītu papildus aģentūru kā tādu, bet lai tiešām uh, to izmanto kā efektīvu līdzekli. Pētniecība tehnoloģija, par to jau es runāju. Manuprāt, uh, tie ir būtiski punkti mums transporta jomā. Uh, tās var sniegt ieguldījumu pētniecībā, gan uzlabotu enerģiju, gan arī drošību, gan arī daudz loģiskāku loģistiku. Tie ir aspekti, kas gan pilsoņiem, gan iedzīvotājiem, gan vidē nāktu par labu. Tās ir tehnoloģijas, tas šeit arī ir pasvītrots debatēs par kompetenci sadalījumu. Tālāk. Es viņu šeit nosaucu vēl vienu transportam paredzētie fondi. Uh, ir pienācis laiks runāt par šo jautājumu, vai mums ir vajadzīgi, vajadzīgs finansējums šādiem transporta fondiem. Es domāju, jā, jo, ja mēs nākotnē vēlamies, lai mūs ņem nopietni debatēs ar valstīm būtiskās jomās, bet no vienas puses mēs runājam ļoti teorētiski, un no otras puses mums nav nepieciešamie finanšu līdzekļi. Tas novedīs pie tā, situācija, ko mēs pazīstam no pagātnes. Proti, ka mēs laiku pa laikam no viena komisāra uz otru komitāru nedaudz mainām prioritātes, tad eh, runājam ar kolēģiem no reģioniem, vai izvēlēties vēl kādas prioritātes, bet īstenībā notiek pārāk maz reāla darba. Transporta fondam ir jābūt ar tiem līdzekļiem, jāstrādā tiem līdzekļiem, kas šodien ir transporta rīcībā, bet daudz vairāk arī ar reģionālās politikas līdzekļiem un tam ir jāveido integratīva politika. Es domāju, ka paredzēto diskusiju ietveros par jauno budžetu. Tas veidot ļoti labu un interesantu pamatu. Otrais aspekts ar transporta fondu, ko šeit gribētu īpaši pasvītrot, tas ir tieši saistīts ar tematu, kas mums ir Eiroviņietes diskusija, tā saucamo earmarking. Eiro viņiete. Tātad rītdienas ieņēmumi, ko iegūtu, to varētu dot Eiropas mobilitātē. Bet ja mums būtu finanšu spēcīgs fonds un ja mēs to izmantotu un arī valsts parādītu savu labo gribu un savu naudu uh, dotu šīs mobilitātes rīcībā līdzfinansējuma izpratnē, tad, manuprāt, eh, mēs eh, šīs Eirovinietas uh, debatu varētu veiksmīgāk uh, risināt. Transporta fondam tādēļ, manuprāt, uh, visiem transporta veidiem, bet īpaši, protams, iekš, iekšzemes ūdeņu, kutniecība, arī osta, jūrnie, jūrniecība, jūras transports, tas varētu būt svarīgs instruments. Un šis instruments uh, varētu arī Transeiropas tīklus atbalstīt to turpināšanu un galu galā arī izmantot tur uh, kur sadarbība ar dalību valstīm varētu būt iespējama. Es to uzskatu par tādu kā motivāciju vai iedvesmu uh, koherences politikai. Noslēgumā es uh, esmu uzdrošinājies uh, izvirzīt novērtējums mērķus. Es uzskatu, ka mēs uh, pagātnē esam konstatējuši, kas attiecas uz ceļu satiksmes drošību. Tur, kur mēs esam šādus novērtējums mērķus izvirzījuši un kur mēs apmēram esam varējuši izmērīt, novērtēt uh, Eh, cik, ko mēs esam sasnieguši. Tas ir sniedzis labus panākumus. Es domāju, ka ja mēs izvirzām mērķus nākamajiem desmit gadiem, tad šie mērķi tiem bū, tie sniegtu labumu no vienas puses, ka mūsu Eiropas Savienības politika būtu skaidrāka iedzīvotājiem, otrkārt, ka mēs izvirzām centrālos punktus, un treškārt, mēs uzdrošināmies ļaut mērīt mūsu rezultātus, vērtēt mūsu rezultātus. Mērķis, par ko šeit ir runa, pirmkārt, attiecas uz uh, drošību tra, satiksmē. Otrakārt, attīstību nākamajiem gadiem. Otrais mērķis, ko es šeit esmu izvirzījis, attiecas uz pilsētu transportu un mobilitāti pilsētā. 80%, ja tas būs pilsētu transports un neizvirzīt mērķis, neviespējams. Tālākie mērķi, protams, attiecas uz vidi, uz enerģiju un uz dažādiem transporta veidiem. Šis saraksts ir jūs priekšā. To var arī tur kaut ko var svitrot ārā vai arī papildināt. Bet es priecētos, ja mēs kopumā saglabātu skaidru mērķu principu. Manuprāt, tas eh, sniegtu mūsu darbām konkrētāk pamatu. Sniegs paldies pagaidām par jūsu uzmanību, un es ceru, ka jūs arī nākamajās nedēļās, pamatoties uz šo dokumentu, kā dažādām politiskajām grupām, mēs varēsim veidot interesantas debatas. Paldies! Thank you, Mr. Grosh. Paldies Groša kungam par šo ļoti visaptverošo stāstījumu. Elka Drojkungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Mūsu kolēģi Magdalēna ir ēnu referente, un es esmu pārliecināts, ka viņai noteikti būs ko piebilst, bet es gribēju izteikt pāris komentārus. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums, jo tas veidos pamatu darbām, ko veiksim turpmākajos divos gados attiecībā uz Baltās grāmatas sagatavošanu. Referents aicina realizēt integrētu pieeju šeit. Es, protams, neatkārtošu visus tos punktus, kuriem es piekrītu, bet gribētu minēt dažas lietas, ko pēc manām domām vajadzētu precizēt vai uzlabot. Transporta sekcijas izmaksas. Jūs uzsvert komodalitāti, bet es gribētu teikt, ka komodalitāte ir alternatīva transporta veida nomaiņai. Mums vajadzētu paskatīties, kā varētu stimulēt arī vienkārši transporta veidu nomaiņu vai pārēju uz citiem transporta veidiem. Tāpat jūs runājat par sankcijām vai sodiem. Mēs īsti nesaprotam, par ko iet runa šeit. Kad jūs runājat par ārējo izmaksu iekļaušanu pieskaitāmajās izmaksās, tad no vienas puses to varētu uzskatīt par sodu, bet no otras puses tas ir neizbēgami. Tāpat mēs varētu aicināt komisiju piedāvāt modeli ārējo izmaksu vai, teiksim, šo netiešo izmaksu iekļaušanu pieskaitāmajās izmaksās. Bet arī šeit mums būtu jābūt konkrētākiem. Tālāk vienotā tirgus pilnveidošana. Jūs runājat par šī tirgus pilnīgu atvēršanu. Tāpat, kur iet runa par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Katrā ziņā tas nevar būt pašmērķis, bet tas var būt līdzeklis konkrēti mērķa sasniegšanai. Šajā ziņā, es domāju, mums ir jārunā arī par Eiropas sociālo dialogu. Tāpat arī par komisijas lomu šī dialoga stimulēšanā. Šķiet tas tekstā iztrūkst. Tālāk, kur iet runa par Eiropas aģentūrām, varbūt šeit varētu izrādīt vairāk ambīcijas attiecībā uz tehnisko sadarbspēju un varētu aicināt nostiprināt Eiropas dzelzceļa aģentūru, tās kapacitāti un tam līdzīgi, tīpaši ņemot vērā to, kas nu pat notika Bēļģijā. Šeit varētu izmantot kā paraugu aviācijas drošības aģentūru, tālāk autoceļu aģentūru laba doma, bet kā ar pilsētu mobilitātes rīcības plānu, ko gatavo komisija. Tālāk ETS. Uh, varbūt mēs varētu padomāt, kā panākt zinām progresu šeit. Un vispirms par novērtējamiem mērķiem, man šķiet, jā, tā ir ļoti laba doma noteikti šādus izmērāmus atskaites punktus. Es uzskatu, ka šāda pieeja ir tiešām pamatota. Paldies! Eh, dank u wel, voorzitter. Ik spreek nu in naam van onze schaduwrapporteur, dat is mevrouw. Paldies, es runāju Grisbekas kundzes vārdā, kur patreiz tieks ar saviem vēlētājiem. Viņa arī bija ēna referenta par šo ziņojumu, un viņa, diemžēl, nevarēja būt klāt šodien šeit. Nu, dažreiz tā sanāk, ka mūsu prioritātes atrodas kaut kur citur. Tātad ēnu referentes vārdā gribētu vispirms pateikties referen tam viņa teica, ka jūs tiešām ļoti veiksmīgi sadarbojāties ar ēnu referentiem. Viņa man lūdz to īpaši pasvītrot. Kas attiecās uz sagaidāmo diskusiju, es domāju, svarīgi ir panākt balsu vairākumu šeit parlamentā, lai mēs attiecīgi varētu uh, vienā balsī prasīt to, ko mēs gribēsim, tad, kad tiksimies ar komisiju un padomu. Tad mūsu viedoklis ir jānoformulē skaidri un stingri. Otrakārt, man šķiet, mums ir jābūt konkrētākiem. Nodaļa par izmērāmiem mērķiem Protams, tā ir vajadzīga. Mēs varētu runāt par konkrētiem skaitļiem un procentiem un tā tālāk, bet doma kā tāda principā noteikti ir atbalstāma. Tātad uzskaitīt to, ko mēs konkrēti gribam sasniegt. Izmērāmi, konkrēti mērķi. Es domāju, ka ir svarīgi, lai parlaments parādītu šādu politikas līniju. Tāpat e, referents runā par transporta līdzekļu komodalitāti, tas ir svarīgi. Šeit var, vajadzētu runāt par atsevišķu transporta veidu efektivitāti un šo dažādo transporta veidu kombinēšanas efektivitāti. Katram transporta veidam ir savas priekšrocības un trūkumi, bet ja mēs cenšamies apvienot katra transporta veida priekšrocības, tad noteikti rezultāts būs pozitīvs, un jūs pamatot esat šo nepieciešamību uzsvērs savā ziņojumā. Tālāk sadaļa par finansējumu arī ļoti laba. Man šķiet, mums vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu, lai Eiropas Savienība uzņemtos lielāku atbildības daļu. Es nezinu, vai dalība valstis vienmēr ir entuziastiski noskaņots attiecībā uz lietām, par ko maksā Eiropas Savienība, es domāju, ka tā ir, bet, ja runājam par Eiropas budžetu, tad šeit situācija ir savādāk. Nu, tā kā mums vajadzētu atrast vajadzīgo līdzsvaru jautājumā par to, kurš par ko maksā. Tālāk par aģentūrām. Man ir liels prieks, ka jūs runājat par um, autoceļu aģentūras izveidošanu. Es saprotu jūsu loģiku šeit, bet viens jautājums. Novērtējamo mērķu sarakstā CO2 sakarā jūs atsaucaties uz 2010. gadu, kur klimata pakotnē bāzes gads ir 2005. nevis 2010. Tādēļ varbūt es varētu piedāvāt skaitli, kas būtu korelējams ar 2005. gadu ņemot vērā klimata pakotnes vienošanos, tālāk alternatīvās degvielas autotransportām un elektromobīļi. Tās ir divas lietas, ko mēs gribētu redzēt sadaļā par inovācijām. Eiropā būtu jādara vairāk, lai šīs divas lietas virzītu un attīstītu tālāk. Sevis paša vārdā es gribētu pateikties jums par to, ka esat uzsvērs iekšējā tirkus nozīmi. Uh, Atgriežoties atpakaļ pie tā, ko Saīts nu pat teica par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu iekšējā tirgu, es ņem piekrītu, bet dalībvalstis visai negribīgi atsakās no savas kompetences transporta politikas jomā, un es domāju, šeit situāciju varētu uzlabot. Gribētu atsaukties uz mans nesen sagatavoto ziņojumu par kabotāžu. Un šeit, ja mēs, mums izdosies izveidot reāli iekšējo tirgu, tas ne tikai samazinās administratīvo slogu, bet dos daudz cits labs uzlabojums, bet diskusijas bija ļoti smagas. Tā kā mums ir jāpanāk, lai iekšējais tirgus tiešām labāk funkcionē ne tikai no likumdošanas viedokļa, bet arī mm, tieši kā praktiskā izpausmē trans Eiropas tīklā. Tie ir nopietni punkti, par kuriem nākotnē jānāk. Mūsu grupa kopumā jūs atbalsta. Ir dažas mm, sīkas lietiņas, ko varētu uzlabot, pilnveidot, par ko varētu vienoties, teiksim, šie procentu konkrētie mēķi rādītāji, bet tas ir su, noteikti solis pareizā virsienā. Paldies, Lichtenbergers kundze zaļo vārdā. Jā, ja. Sisnieks, paldies par ziņojumu. Tas ir eh, ļoti plašs. Un es gribētu teikt, ka es eh, vairākas lietas šeit arī saskatu, un tās ļoti pozitīvas. Un es domāju, ka tās tiešām no tām nevar atteikties, runājot par eh, transportu nākotni. Sektora mērķi ir ļoti pozitīvi, Un tas ir ļoti labi, ka tas ir ļoti konkrēti šeit nosauks. No man viedokļa raugoties, tie ir arī ļoti reāli mērķi bet es būtu vēlējusies, lai tas būtu drusku skaidrāks, it īpaši, ja runa ir par. <laughs> uz veselību, par eh, pilsētu transportu, kā starp eh, mobilitāti, kā vērtību un transportu. Uh, kā vērtību pašu par sevi un par transportu, ka tur vajadzētu nodalīt to. Tas ir pamatjautājums. Mobilitāte attiec uz, vai, uz vairākiem sektoriem. Transporta sektorā, ar to ir saprot, parasti cilvēks saprot automašīnu īstenībā. Tādēļ eh, šis eh, nošķīrums ļoti svarīgs būtu konkrētajā teksta formulējumā. Otrais punkts, eh, it īpaši ir runa par nākotni. Šeit vajadzētu modeli split lietot. Manuprāt, varētu pieda, eh, pieminēt šo līdzjeb komodalitāti, bet, eh, manuprāt, tieši pilsētu transportā, bet, protams, arī kravu transportā vajadzētu pārvietot transportu no autoceļiem uz dzelzceļu, un tas nebūs iespējams šo mērķi sasniegt. Uh, arī tad, ja mēs izcirdīsim visu Brazīliju, lai saņemtu pietiekami daudz biodegvielu. Tā tas nevar darboties. Tādēļ es gribētu, lai mēs to skaidri šeit pateiktu, ka runa ir par pārvietošanu no viena transporta veida uz otru. Un tas ir svarīgi arī nākotnes perspektīvai, lai izvairītos no lieka transporta. Tie ir pamati jautājumi, kurus ir jāuzdod ja mēs runājam par nākotnes perspektīvu transportā, es domāju par šādiem liekiem transporta veidiem, piemēram, par telpu plānojumu. Vai arī tādēļ, ka cilvēki jau bieži vien dzīvo tālu no savas darba vietas un uh, brauc speciāli uz brīvā laika nodarbēm. Mēs dzīvojam Briselē, pilsētā, kurā to var ļoti labi var redzēt, kā tam nevajadzētu būt Tādēļ es gribētu teikt, ka ceturtais punkts šajā izklāstā gan arī vai pretrunā visam pārējiem, kas citādi ir pozitīvi vērtējams. Šeit vajadzētu skaidri pateikt, ka būs pārorientācija transportā, ja mēs vēlamies klimata mērķus sasniegt, un tas arī ļoti skaidri pateikts. Tas izraisīs pārmaiņas. Man ir vēl viens komentārs par, kurš punkts tas bija, par ļoti labajiem transporta ietekmi uz ekonomiku. Šeit man tas, jāsaka, tas tiešām ir godīgi jāpiemina, kā autoceļu transports, bet daļēji arī dzelzceļa transports, ja runa par troksni, rada negatīvas, arī ekonomiski negatīvas sekas. Un tā vienkārši tāda īsa piezīme. Tas ir troksnis, kas samazina dzīves kvalitāti, tas padara cilvēkus slimus. Tas ir pierādīts. Un tā plānojumā, teritorija plānojumā, tas pan, izraisa situāciju, ka cilvēki uh, pārvācas, pārceļas projām no vietām, kur ir ļoti rokšņēns. To var pierādīt ar ļoti daudziem piemēriem, un to arī šeit vajadzētu pieminēt. Šiem jautājumiem šeit ir jātiek pieminētiem, ja mēs, tā sakot, vēlamies spērt soli nākotnes virzienā. Noslēgumā es gribētu runāt par šo modeļu split jautājumu. ja patiešām runa ir par to, ka mēs uzdrošināmies skatīties nākotnē, tad vajadzētu izvairīties arī no negodīgas konkurences starp transporta veidiem, piemēram, par uh, eh, kerosīnu, par uh, lidmašīnu degvielu, nodokļiem, dažādu degvielu, degvielu veidu, aplikšanu nodokļiem. Šeit arī to vajadzētu skaidrāk, kā prasību izvirzīt. Mēs noteikti šādā izpratnē iesniegsim, sagatavosim arī grozījumus. Paldies! You, Paldies, Liktenburger! Mandālinkungam vārds lūdzu. Paldies, priekšētāji kungs! Groša kungs! Izsaku jums kompliments par sagatavoto ziņojumu, kā jūs to esat sagatavojis, kādas idejas esat tajā izteicis. Jūs katrā ziņā saņemsiet mūsu atbalstu. Es piekrītu kolēģiem it īpaši par to, kas tika teica attiecībā uz iekšējo tirgu. Jūs esat daudz vietas tam atvēlējis. Mums ir liels prieks, ka šeit ir izmērāmi mērķi. Ir ļoti labi, ka mēs runājam par ko mēs gribam, bet lai praksē kaut ko tiešām izdarītu, ir ļoti labi, ka mēs izmantojam šādus izmērāmus mērķus, un varbūt mēs pat varētu darīt vēl vairāk, samazinot nitrāta dioksīdu izmešus. Piemēram, dažiem transporta veidiem varētu nu, nospraust konkrētākus mērķus nekā citiem. Ir daži ziņojuma aspektu, ar kuriem rodās grūtības, un es piekrītu Lichtenbergers kundzē par komodalitātes principu. Es neesmu tik ļoti pārliecināts par to. Transporta efektivitāte ļoti bieži ir atkarīga no Ceļu transporta efektivitātes, ja paskatāmies uz skaitļiem no pēdējiem 20-25 gadiem, tad runājot par transporta efektivitātes palielināšanu, ir noticis tas, ka arvien lielāks fokus pāriet uz ceļu transportu, un es personīgi par, uz to skatos ļoti kritiski. Manuprāt, lielāka uzmanība jāpievērš iekšējiem ūdens ceļiem, jo tie var nodrošināt lielu efektivitāti. Un šeit runāt, runājot par komodalitāti, nu, tur man ir dažas bažas. Mēs šeit runājam arī par jaunu aģentūru izveidīt, īpaši par ceļu transporta aģentūru. Eiropā ir tāda izteikta tendence paplašināt Eiropas birokrātiju, vēl vienu aģentūru izveidot. Pēdējo 20 gadu laikā šīs aģentūras augta kā sēnes pēc lietas. Un tas daļai ir parlamenta ieteikumu dēļ, un es neatbalstu uh, to, ka mēs tagad izaudētu vēl vienu šādu aģentūru. Varbūt mēs varētu tieši pretēji mazināt aģentūru skaitu, varbūt apvienot šīs aģentūras, lai vienkāršot Eiropas birokrātiju, un tas labāk atbilstu tām politikām, ko īsteno dalību valstis šobrīd. Kas tad notiek dalību valstīs? Dalību valstīm ir milzīgi budžeta deficīti un valdības cenšas samazināt savu birokrātiju, lai varētu rīkoties efektīvāk, bet mēs savukārt ejam pilnīgi pretējā virzienā. Mēs sakam, nu, izir, izveidosim vēl vienu aģentūru. Mēs šo priekšlikumu nevaram atbalstīt. Transporta fonds, to pašu iemeslu dēļ nevaram arī to atbalstīt. Parlaments jau gadiem piedāvā ka mums daudz vairāk jāskatās uz reģionālajām un vietējām transporta politikām, bet nu, mums nevajadzētu to darīt. Atcerēsimies par subsidiaritātes principu. Dalību valstis, attiecīgie reģioni ir vislabākajā pozīcijā, lai nospraustu savus mērķus un saprastu, kas ir jādara savas transporta politikas pilnveidošanai. Tādēļ nedrīkst aizmirst par subsidiaritāti. Mēs negribam izveidot vēl vienu fondu, kas būtībā ir tikai vēl viens veids, kā tikt pie papildus pilnvarām un pie papildus līdzekļiem. Mums ir jābūt daudz kritiskākiem uz to lomu, ko spēlē Eiropa, un jāskatās, kā tiek sadalīta kompetence starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm. Vēl viena aģentūra, vēl viens fonds, vai tas palīdzēs sadalīt kompetenci starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm. Manuprāt, tas nepalīdzēs, un tādēļ mēs šajā jomā nevaram jūs atbalstīt. Paldies, Alvarez kundze vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt sekojošo. Procedūra droši vien ir eh, parastā, bet mums īstenībā ļoti maz laika, un mēs šajā dokumentā, vismaz tūkotajā variantā, nevarējām tā īsti iedzīvināties. Dokuments ir uh, ļoti sarežģīts un tāds eh, pamatīgs un pārāk svarīgs transporta nākotnes politikai. Mani komentāri varbūt nebūs tādēļ pietiekami pamatoti, un es gribētu atvainoties par to referentam. Pēc pirmās pārlasīšanas es nodomāju, ka referents vēlas nomainītu komisijas ieteikto lomu un ieteiktu alternatīvu variantu. Tas nozīmē, ka referents, un tas ir viens no maniem jautājumiem, droši vien piekrīt uh, komisijas uh, analīzē, ja ir runa par Eiropas uh, transporta nākotnes politiku, tad ir skaidrs, ka mums arī parlamentā ir precīzi jāanalizē, kāda politika ir tikusi veikti, kāda līdzekļi ir tikuši izmantot un kāda mērķi pastāv, lai demokrātija turpinātos. Man labāk būtu paticis, ja komisija to vēlreiz būtu padziļinājusi, vai arī referents būtu paraudzies atpakaļ uz iepriekšējiem gadiem Mums ir vajadzīgs ļoti skaidrs mērķu formulējums un uh, prioritātes, kas pastāv attiecībā šiem mērķiem. Kādēļ to visu stāstu? Ziņojums kaut ko vēlas kvantificēt, noteikti skaitļos, tas ir jaunais. Tie ir uh, izmērāmie, pierādāmie mērķi, tas ir kvantitatīvs apkopojums tas ir svarīgs, bet no otras puses tie ir jāsalīdzina ar iepriekš noteiktiem ļoti skaidriem mērķiem. Mums, protams, ir jāvar arī aizstāvēt finansējums, bet mums arī jāpasaka, kāda loma ir transportam, iepriekšējā runātāja jau to teica, ir šeit trīskāršs mērķis. Un to visu ir jānosaka iepriekš, kāda loma ekonomiskā, teritoriālā, sociālā loma ir transportam, un tādēļ tam visam nepieciešams īpaši atbalsts, kā referents to arī saka, saskaņā, sakarā ar ekonomikas krīzi, tieši transportam var izrādīties ļoti būtiska loma. Ja es paraugos uz mērķiem šādā izpratnē, tad es teiktu, ka drošība vajadzētu, par drošības jautājumu vajadzētu runāt īpašā sadaļā. Drošība, protams, eh, tiek pieminēta tekstā vairākās vietās, bet jaunākie notikumi, kas ir saistīti ar drošību, parāda, ka ir jā, sa, jābūt īpašai sadaļai par drošību. Tas ir prioritāri. Kad mēs sanācām kopā, tad uh, mēs abi teicām, ka drošībai ir jābūt nodalītai tā ir jābūt uh, no tādas, kas ir atkarīga, atkarīgs no iekārtām ierīcēm. Tad šis, šī diskusija par safety un security. Mums ir ļoti skaidri jānodala drošības joma, un tas ir transporta politiķu rīcībā. No otras puses, transporta politikā ir jāatbalsta tas, ko nosaka normas, priekšraksti. Mums ir jāpalīdz, lai tas viss tiktu attīstīts. Par iekšējo tirgu un kohēziju. Blakus drošības aspektām ir jāsasniedz arī teritoriālā integrācija. Košakungs ir uzrakstījis sadaļu par iekšējo tirgu. Es uzskatu, ka šis, uh, šī struktūra ir pareiza tekstā. Transports ir būtisks ekonomikā, bet es varbūt šo domu vēl pastiprinātu. Attiecībā pret uh, pilsoņiem iekšējais tirgus ir ļoti svarīgs un uh, mums vajadzētu rūpēties par to, ka iekšējais tirgus, lai viņš būtu tuvs cilvēkiem un lai veicinātu ekonomiku. Nav runa vienkārši par kravu pārvadājumiem vai tikai par iekšējo tirgu. Jo tas vienmēr tā ietekmi uz reģioniem un pilsoņiem. Teritorijā aspekti ir ļoti svarīgi. Tas ir arī prioritārs mērķis. Tālāk vēl kaut kas jauns. Krašakungs, jūs runājat par uh, efektīvām komodalitātēm. Es uh, piekrītu saīdam, viņš runāja par intermodalitāti un šo šķērs savienojumu efektivitāti. Mums nav vajadzīgs tikai līdzsvars transporta noteikumos, bet uh, Kā Groškungs jau teica, tiešām ko, jeb līdzmodalitāti, tad iespēja savienot dažās transporta veidus un nevis vienkārši līdzsvars. Jaunā Eiropas satiksmes politika, tajā ir īpaši par dzelzceļu jārunā un par jūras transportu. Mums ir nepieciešama ilgspējība kur ir jābūt prioritārai. Tirgus ir ļoti svarīgs, bet uh, tam visam ir jābūt vērstam uz cilvēku. Dzelzceļa transports un jūras transports varbūt vajadzētu tos izvirzīt priekšplānā. Un noslēgumā es gribētu pasvītrot, ka Graša kungs tā ļoti drosmīgi runā par finansējumu, šo jaunā, šīs jaunās eh, finanšu politikas finansējumu. Es gribētu šeit ierosināt jaunu tematu, jaunu jautājumu, kuru varbūt varētu iekļaut runājot par finanšu nodrošinājumu. Es šeit domāju par īpašu režīmu investīcijām transporta jomā un par stabilitātes paktu. Mums vajadzēs tā kā zelta likums, kaut kas tāds kā zelta likums. Es ceru, ka Mums vēl turpināsies attiecīgās diskusijas. Es arī sagatavošu grozījumus, kas varbūt uzlabos dokumentu, bet gribētu sirsnīgi pateikties Groša kungam par uh, viņa dokumentu struktūru, par viņa pieeju, kā viņš strādā pie šiem jautājumiem savā ziņojumā, un kā ēnu referente es ceru, ka varēšu konstruktīvi piedalīties. Paldies! Paldies, Kramer kungs! Jā, uh... Es gribētu teikt paldies referentam, jo man veidojas interesanta pieredze, kad es ar komisiju Berlīnē runāju par uh, transporta nākotni. Tā bija ļoti kontroversāla diskusija. Visi tam toreiz piekrita. Es toreiz teicu, ka, nu jā, visi varbūt uh, tam piekrist, jo tur nekas nav īstenībā rakstīts un nekāda satura nav. Bet šeit beigās ir konkrēti mērķi, ar kuriem tiešām var izmērīt, vai ir tam visam bijuši panākumi. Tas kopumā ir ļoti pozitīvi, un es arī gribu tām pievērst uzmanību un to vērtēt pozitīvi. Bet tomēr ir pāris trūkumi šajā priekšlikumā. Ja mē, es runāju par transporta nākotni un neanalizēju tagadni, tad vai nu gribi vai negribi, es uh, radu tādu iespaidu sabiedrībā, ka īstenībā viss ir labi, bet nākotnē tas ir jādara savādāk. Es domāju, ka nākotnē mēs varam doties tikai tad, ja mēs mainām ietvarus. Un tas, man liekas, trūkšajā ziņojumā. Mums īstenībā pagaidām ir negodīgi konkurences apstākļi. Tādēļ mums ir šāda situācija transportā, kādēļ tas ir radies. Es gribētu tikai pastāstīt vienu piemēru. Aviācija. Mums ir viens līdz trīs reizes lielākas emisijas, bet viņiem ir piecas privilēģijas Eh, starptautiski netiek maksāts PVN uz biļetēm 14 miljārdu eiro katru gadu Eiropā emisija 85% eh, kvotas tiek uzdāvinātas, bet, eh, bet dzelzceļiem jāmaksā 100%. Un nokavējuma gadījumā Sterksa kungs uh, vilcienam ir jāmaksā jau, ja vilciens nokavējas stundu, bet uh, lidojumos Eiropa tik teikt, nu labi, 5 stundas, bet nu va, vajadzētu arī 3 stundas. Šeit vajadzētu likvidēt 5 privilēģijas aviatransportā. Ja mēs gribam godīgas konkurenci, tad vajadzētu attiekties no šiem privilēģiem av aviācijas transportā. Tas ir dramatiski. Mēs runājam par ceļu satieksmi, mēs runājam šeit par drošību. Protams, eh, šis negatījums Halē, Beļģijā ir ļoti dramatisks. Uh, bet ska, skaidrs 14 tūkstoši mirušie katru gadu uz ceļiem Eiropā. Uh, un viena daļa notiek dzelzceļā. Ja mēs runājam par drošību, tad jau nav runa par drošību vispārīgi, bet galvenokārt uh, autoceļu satiksmē. Tur ir daudz vairāk, mums tur jāstrādā. Tādēļ uh, eh, runāju par komodalitāti. Es vēl nezinu, kas tas tāds ir. Es tikai zinu, ka komisija kaut ko tādu ir izgudrojusi, lai pārvietotu uh, ceļu un lai no 2001. gada, lai to visu mainītu, un viņiem vajadzina, ka šķitu jēdzienu, tā viņi to nosauca par komodalitāti. Protams, mums vajag intermodalitāti. Es zinu, ka ir vajadzīga arī kravu. Uh, automašīnas, ir īpaši uz īsākām distancēm, bet principā mums nav vajadzīga komodalitāte. Tā ir pretrunas ar 3. un 4. punktu. 4. punktā ir rakstīts, ka mums eh, nav vajadzīgs kopumā, bet efektīva izmantošana ir vajadzīga. Efektīva izmantošana dabūsimies tikai tad, ja ietvar nosacījumi būs tādi, ka varēs izmantot eh, ceļu satiksmi, jo ekonomiskās tiek ārkārtīgi privileģēts. Mums ir pie šīs lietas jāstrādā, mēs tam nevarēsim apiet ar līkumu. Tagad pāris lietas, kas man likās uzkrīto. Šeit ir skaitļi, bet gan komisijas, gan arī groša ziņojumā trūks viens būtisks skaitlis, ko Berlīnē redzēju Eiropas komisijas PowerPoint prezentācijā. 99, 99. Eh, gadā 35% eh, pieaudzis CO2 kamēr citās jomās pa 10% mazinājies. Tas nozīmē, ka satiksme aprīš to, ko finansē tos labumus, ko aprīļ, uh, eh, uh, eh, transports aprīļ to, kas ir panākts ar, nodok ar nodokļiem. Mums vajadzētu pie šī jautājuma strādāt. Ja es uh, saku, ka nemainot transportu mēs nevarēsim cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Lai 2020. gada mērķi samazinātu par 20%, to mēs nevarēsim sasniegt. Tas ir galvenais iemesls. Pilsētas transportā situācija ir līdzīga. Tie ir pat 70% no visām klimata kaitīgajām enerģijām. Tas ir atkarīgs no transporta. Tādēļ mums pie šiem tēmiem ir jāstrādā. Es uzskatu, ka tur, kur ir par mērķiem runāts beigās ir jādubūto autobusu un dzelzceļu izmantot, tas ir labi. Nu, kur paliek uh, riteņbraucēji un kājām kājai, arī viņi mums ir jādubūto. Un, ja runa par trotuāru, kas ir 1,20 m, bet varbūt, ka ielas, pa kurām brauc mašīnas 60 uh, metri, tad Madridē, piemēram, tā ir. Es negribu, protams, tur iet kājām, es negribu tur braukt ar riteni, es varētu, varētu paņemt arī citas pilsētas par piemēru. Vai nu mēs Es sapratu. Jā, jā, es uzreiz zināju, ka būs šeit iebildes. Vai nu mēs sakām vides asociācijai, attiecīgiem sektoriem, autobusām, uh, dzelzceļām 60% jāpalielina. Kopenhāgana taču parā, re, bija redzams, ko var izdarīt. Desmit gados 20% pat uh, Berlīnē riteņu skaits ir gan izvedubotojies pagājušos gados, un es domāju, mums vajadzētu par to arī diskutēt. Pēdējais uh, uh punkts uh, šis, uh, šī agrodegviela, ja biodegviela, uh, e-mobilitāte, uh, tad uh, ar riteņiem. Bet ticēt, ka mēs varam atstāt auto satiksmi tādu, kādu, kāda tā ir, uh, tad visus pārējos faktorus mēs neņemsim vērā, un, uh, un tas viss samazinās citu iespēju nozīme. Pēdējais punkts - ekonomiskā trūkumi. Transportam tāda ir. Piemēram, ap Minheni automašīnu tīklus pēc desmit gados ir uh, likvidējis desmit uh, alus brūžu darbību, alus, alus darītavu uh, darbību. Mazie veikaliņi ir gājuši zudumā. Tās ir darba vietas, tā ir infrastruktūra. Nevar šeit runāt tikai par transportu doto labumu. Transports arī likvidē darba vietas un dzīves kvalitāti. Un, eh, ka cilvēkam jābrauc tik tālu uz darbu, tas arī ir slikti, un par šo uh, problēmu arī vajadzētu runāt. Jā, priekšsēdētājs jau man rāda, lai es beidzu. You, uh... Paldies, Maikl. Es nemaz nezināju, ka ir tik smaga situācija, ka pat alus darītājs tiek slēgts, un tas būs ļoti nopietni jāizskat. Asandra kundzei vārds lūdzu. Krāmer kungam es vēlētos teikt, ka es mīlu šo pilsētu Madridi un ietas tur ir pat šaurākas, jo tā ir vēsturiska, vēsturiska pilsēta, bet nu nav viss tik ļauni. Uh, esmu pārliecināta, ka saņemot naudu no šiem fondiem, mēs varēsim palīdzēt ieviest divriteņus Madridē. Un es vēlos pateikt paldies Grošu kungam un Ahvares kungam par padarīto darbu, lai izveidotu dialogu un mēģinātu rast jaunas idejas un sagatavotu ziņojumu par transporta nākotni Eiropā. Es katrā ziņā piekrītu faktam, ka transports ir ļoti nozīmīgs Eiropas tirgumu. Tomēr runājot par efektīvu komodalitāti, man ir zināms, ka tas ir veids, kā izlīgt Jo, ja mēs sāksim cīnīties savā starpā, tad zaudētāji būs visās pusēs, un tieši to Groškungs arī mēģina darīt. Viņš mēģina panākt izlīgumu starp dažādām nostājām, bet mums vajadzētu iet vēl tālāk. Mums vajadzētu izcelt komodalitāti. Viena lieta ir skaitļi, bet pavisam cita lieta ir skatīties, kur ir šīs platformas. Mums tās ir jāpadara redzamākas. Uh, Jūs runājat par to, ka ir jāizveido konkrētas platformas, bet mums ir arī jāparāda, kur ir šie eh, transporta veidi un kā tie var savā starpā sadarboties. Es neesmu iegaumējis visu jauno līgumu no galvas, bet man šeit līg, Lisabonas līgumā ir instrumenti, lai deleģētu likumdošanas aktus un liktu dalību valstīm īstenot īstenot uh, savlaicīgi nepieciešamos likumdošanas aktu. Jūs runājāt par Galileo jau, bet mums arī ir ten tīkls, un tas ir ļoti labs piemērs, jo līgums pieņem divpusējas attiecības, un komisijai varbūt nav pietiekami liels pilnvars, lai uzspiestu Eiropas Savienības viedokli un, un pieprasītu arī budžeta un politisko izpildi. Un, manuprāt, Tas ir trūkums. Ne. Pie visiem politiskajiem projektiem ir vienāda politiskā grība. Un runājot par šo ceļu satiksmes aģentūru, kā gan mēs varētu paplašināt aptvērumā iekļaut arī pilsētu vidi, jo runājot par ceļiem, mēs pāris runājam par lielceļiem, bet mums ir jārunā arī par pilsētu vidi, par pilsētu ceļiem. Un tieši to mēs panācām iepriekšējā mandāta laikā. Un uh, par izmērājumiem kritērijiem, jūs runājat par vilcieniem un autobusiem, varbūt vajadzētu iekļaut tur arī tramvajus. Lai pilsētu vide joprojām tiktu skatīta šajā kontekstā. Tālāk par tīkliem. Mums Manuprāt, vajadzētu arvien vairāk pilnvaru piešķirt, lai varētu to īstenot, un mēs katrā ziņā piekrītam šim jautājumam par zelta noteikumu. Varbūt eh, vajadzētu arī ierakstīt vairāk par lidostām, par izmērāmiem mērķiem šeit ir šie 40% bojā gājušo skaita ziņā, bet varbūt mums vajadzētu pieturēties pie 50%, jo ir vairākas dalībvalstis, kas ir pievienojušās vēlāk nekā citas, un tām būs nepieciešams ilgāks laika posms, lai mūs panāktu. Tātad mēs vēlētos atstāt 50% samazinājumu nāvējošu avāriju skaitā un uh, un tāpat arī attiecībā uz smagiem ievainojumiem. Un atceroties iepriekšējās diskusijas, mēs zinām, ka ir bijuši samazinājumi šajā ziņā. Tādēļ mēs piedāvātu šo attiecību 40 un 50 procentu. Tālāk par dzelzceļu ir piedāvājums, ka jāmazina elektroenerģijas patēriņš par 20% līdz 2011. gadam bet tur ir zināmas pretrunas, kas ir jāskata tālāk par multimodalitāti, ko jūs atbalstat, bet tur ir problēmas ar iekšzemes ūdens ceļu satiksmi un ir nepieciešams papildus atbalsts, un varbūt arī to varētu sniegt multimodalitātes transportam. Paldies! Ja, paldies, priekšētāji, es nemēģināšu izteikties īsi. Paldies Groša kungam par ļoti plašu ziņojumu, un tur ir ļoti daudz loģisku lietu iekļautas, un tās jau patiesībā parlamenta darba kārtībā ir bijušas daudzus gadus ar visiem mērķiem un tā tālāk. Tomēr ir dažas bāžas, jau Vandālinkungs tās ir mīnējis. Es vēlētos atkārtot, ka galvenais noteikums mums nevajadzētu Eiropas Savienībā mēģināt kļūt tādiem ļoti izrīkojošiem lai ko mēs vēlētos, lai kā mēs vēlētos atrast kādas brīnumzāles visām transporta ķibelēm Eiropā, katrā dalībvalstī būs citi spiedieni, ko radīs atšķirīgi geogrāfiskie apstākļi un laika apstākļi, un tas viss ir jāpatur prātā. Ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība rīkojās un dara lietas, un daži no šīm lietām sanāk ļoti labi, bet ir arī dalībvalstīm jāuzņemās atbildību, valdībām, pašvaldībām, kas ļoti labi zina vietējos apstākļus, ir jāuzņems atbildības, uh, un jārisina savas problēmas. Es negribētu ļaut viņiem atteikties no šādiem pienākumiem un teikt, ka Eiropas Savienība visu šeit atrisinās. Un vēl viena lieta, ko man Dālinkungs jau minēja, ko es arī man iekritācīs, šis jautājums par fondu. Bet kas tas būs par fondu? No kurienes būs līdzekļi šim fondam? Protams, mēs atbalstām ten projektu un citus projektus, bet Mēs aicinām valdības samazināt izdevumus, ir pārāk liela birokrātija un ir ļoti liels spiediens uz visām valdībām, ne tikai Eiropas Savienībā, bet praktiski visā pasaulē samazināt izdevumus. Un tādēļ es nezinu, kāda jēga no šāda fonda jo mums ir septītā ietvaru programma, kur mēs iekļaujam līdzekļus izpētēji un izstrādēji un tā tālāk, un tas jau ir drusku cits jautājums. Bet runājot par fondu transportam Eiropā, nu, mēs nevarēsim to atbalstīt. Tāpat arī ir jāapzinās, ka dažas dalība valstis tiek smagāk ietekmētas tajā ziņā, ka pār to robežām tiek vestas smagas preces un tā tālāk. Un tur ir nepieciešama ciešāka sadarbība, un domāju, ka tur nekāda iebildumu nebūs. Un par šo starptautisko dimensiju mēs runājam par ceļu transportu un dzelceļu transportu mums būs jāvienojas, ka mēs nevaram vienoties, jo attiecībā uz aviācijas jautājumu tomēr tas ir ārkārtīgi novietojums. Apvienotā karalisti ir sāla, tur ir liber, liberalizēta aviācija un arī jūras transports, un skatoties uz līdzekļiem, protams, ir subsīdijas dažādām jomām, bet tādā pašā mērā mēs arī esam tirsniecības blokā, un ir daudz valstis Eiropas Savienībā, kas nav pilnībā pieejams un tādēļ ir jāliek lielāks uzsvars uz to, cik nopietni ir un vajadzīgi ir strādāt ar vienādiem spēles noteikumiem. Un tādēļ ir jāskatās, kādus likuma aktus mēs pieņemam parlamentā. Mēs esam nodarbojamies sirdsnes globālā līmenī. Mēs nevaram šīs lietas atdalīt vienu no otras. Un pēdējais komentārs attiecībā uz Eiropas komisija ir būtībā ļoti viegli sadarboties ar DigiTrend. Agrāk mums ir bijuši gan vienošanās, gan grūtības vienoties, bet tas nav tas galvenais. Bet attiecībā uz DG Environment man šķiet, šķiet ka šis ģenerāla direktorāts nevēlas apzināties, atzīt, cik svarīga ir transporta sistēma, radot uh, radot izaugsmi, radot darba vietas, kas būtībā dzēn uz priekšu visu mūsu valstu tautsēmniecību. Un, ja mēs runājam par sadarbību starp ģenerāla direktorātiem, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo vidas ģenerāla direktorātā reizēm ir tāda sajūta, ka cilvēks strādā no citas planētas, un tas vienkārši nav pieņemami. Ir jāstrādā kopā, nedrīkst dot prioritāti vienai vai otrai jomai. Uh, Mums ir jāstāsta, kā mēs visi kopā varam virzīties uz priekšu, lai katra dalība valsts gūtu labumu un lai mēs nebūtu tādi nošķeltā blokā un kas nespēj sadarboties ar pārējām valstīm. Paldies! Kaņķiem kungas lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Pirmkārt, Vēlos teikt paldies Groškungam par lielisko ziņojumu. Ir pāris lietas, ko es vēlētos tajā pielikt klāt. Es izlasīju komisijas dokumentu par 2020 stratēģiju un nevaru atrast tur neko par ilgspējīgu transporta infrastruktūras attīstību bet šajā svarīgajā dokumentā būtu jāņem vērā transporta darbība, jo transports ir ārkārtīgi būtisks nodarbinātībai, rūpniecībai un ekonomikas izaugsmē. Tad nu, vismaz kaut kas būtu šajā svarīgajā dokumentā par transportu kā tādu jāieraksta. Un mans ziņojums tika atbalstīts vienprātīgi un tajā ir rakstīts par vīdes ietekmēm no transporta saistībā ar 2020 stratēģiju, un es vēlētos to ieteikt apskatīt šai komitejai, tāpat tiek runāts par inteliģenti izveidot transporta sistēmu drošību. Vēl viena lieta, ko es vēlos minēt, ir divi aspekti - plānošana un realizācija plānošana ir ļoti būtisks darba posms, un mums ir nepieciešams šo svarīgo posmu vienkāršot. Lai šīs plūsmas nebūtu jānes vienam transporta veidam, bet uh, tiktu apvienoti visi transporta veidi šo plūsmu veicināšanai, un tādēļ tur ir jāiekļau arī centra mezgli, kas jāveido tādējādi, lai nodrošinātu savstarpējo sadarbspēju. Tas ir ļoti nos nozīmīgs plānošanas elements. Ja mēs apvienot šos transportu veidus jau plānošanas fāzē un uh, apvienosim tos šajos centrmezglos, tad mēs būsim padarījuši ļoti labu darbu. Otkārt, jārunā par transporta organizāciju Eiropas Savienībā, kas ir nodalīts no visai Eiropas lietām, kas tiek dalīts, darīts atsevišķi. Mums šīs divas sistēmas ir jāapvieno, ņemot vērā, ka mēs virzāmies uz tradicionālas Eiropas valstu globalizāciju Nākamais punkts ir realizācija. Spānijas ministrs par to runāja noklausīšanās laikā, un arī jaunais komisārs par to uh, izteicās savā ievadā, un tādēļ uzskatu, ka ir pienācis īstais brīdis izveidot fondu, par ko runā Groškungs savā ziņojumā, jo es to uzskatu par vienīgo risinājumu. Ir jābūt resursiem, kas nav pieejams citos veidos, piemēram, no dalību valstu iemaksām, mums eh, ir nepieciešams īpašs šīm mērķim atvēlēts fonds. Neiekļaujot citas lietas, tur energoresursus un tā tālāk, bet tieši šai industrijai mērķēts un domāts fonds. Un tas būtu tas līdzeklis, ar ko mēs varētu īstenot dažādus finanšu projektus, ko mēs izmantojam šobrīd, lai būvētu konkrētus infrastruktūras posmus. Tādējādi mūsu plānu varētu pārtapt realitātē. Ujas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, apsveicu referentu un ēnu referentus par šo lielisko darbu. Un šeit ir iekļautas ļoti daudz vērtīgas domas. Es vēlos atsaukties uz noteiktu jautājumu loku, piemēram, par fondu. Un no otras puses es gribētu runāt par šo transporta līdzekļu kombināciju. Kas attiec uz fonda jautājumu, es gribētu lūgt referentu uh, kaut ko pievienot parametriem, proti drošības jautājums. Drošība, jo es domāju, ka bez drošības aspekta neko nav iespējams risināt. Par dažādiem transporta veidiem runājot, mēs eh, nevarēsim bez šī drošības aspekta caur fondu tiem piešķirt finansējumu. Es domāju, ka līdzekļus var piešķirt tikai tādā veidā, bet ir arī sadalījums divos posmos. Pirmajā posmā uh, tiek eh, piešķirt līdzekļi, lai pārvarētu noteiktas robežas, kas pastāv attiecībā uz noteiktiem transporta veidiem. Varbūt es varētu vēl papildus paskaidrot, kā es to visu iedomājos. Ja mēs vēlāk piešķirsim līdzekļus un pateiksim, ka transporta līdzekļi, kas labi darbojas, saņem šo finansējumu, tad radīsies diskriminācija starp transporta veidiem, kur jau tāpat labi darbojas un saņem vēl papildus naudu, un tiem transporta līdzekļiem, kuri nav spējīgi tik labi darboties, vai arī starp valstīm. Valstis, kuras varbūt pirms īsa laicina iestājušies Eiropas Savienībā, vai kas atrodas uh, perifērijā Eiropas Savienības, un šeit vajadzētu veikt izlīdzināšanas procesu. Mums ir nepieciešama iekšēja solidaritāte iekšēja solidaritāte dažādās jomās. Un tikai otrajā posmā mēs varēsim pateikt, kur ir jāsniedz atbalsts, vai arī jāpiešķir atbalsts tīkliem, kas atbilst šiem kritērijiem. Ja mēs eh, neatšķirsim, tad mums vienmēr paliks Eiropa ar diviem ātrumiem, divu Viena Eiropa ar vienu aizies uz augšu un uh, otra Eiropa uz leju. Vēl pavisam īsi par definīciju, par platformu definīciju, jeb starp šo transporta veidu kombināciju. Es gribētu, lai šeit tiktu īpaši uzsverts viens jautājums, proti iekšzemes ūdeņu kurniecība. Es domāju, ka definīciju vajadzētu papildināt varētu runāt tādu, ka iekšējās kurniecības telpu par nacionālajām iekšējās kurniecības maršrutiem. Nevajadzētu runāt tikai par kanāliem vai attiecībām starp Ziemeļa Eiropu un uh, pārējām teritorijām, vai ņemti tikai upes, bet es domāju, piemēram, maršruti starp Grieķu salām vai maršruti, kas jau pastāv kontinentālajiem maršrutiem, bet vienmēr vajadzētu runāt par savienojumiem, kur varētu paraudzīties arī, kā attīstīt dzelzceļa tīklus, kas arī no tā visi var gūt kādu labumu. Paldies referentam un arī priekšsēdētājiem, ka man atļāva runāt, un paldies arī referentam. Es labprāt e, iesniegšu savas idejas grozījumos. Jēgris, kundze komisijas vārdā lūdzu. Paldies priekšētāja kungs un paldies Grošu kungam par sagatavoto ziņojumu, kas rada ļoti daudz viedokļu un paldies arī Forester kundzei par uh, tādiem labiem vārdiem par DigiTrend. Pārsvārdi par ziņojumu. Protams, mēs sagaidīsim galīgo ziņojumu un šīs komitejas kopīgo viedokli. Tomēr man ir uh, pāris sākotnēji komentāri, kurus vēlos paust. Pirmkārt, jau komisija ir prieks par šo ziņojumu, kas atbalsta galveno politikas virzienu, pirmkārt par karbonizācijas prioritātēm, ko minēja Karles kungs, un arī par nākamajiem transporta veidiem. Tāpat mums ir liels prieks par politikas mērķiem, kas nospraust šajā ziņojumā, it īpaši par efektīvāku komodalitāti un komodalitāti lielāku tirgus atvērtību ceļā un ceļu transportā, iekšējo izmaksu institucionalizācija un galveno tīklu izveide. Protams, mēs sadarbosimies, lai censtos izveidot kopēju finansējumu instrumentu transportam. Komisija uzskata, ka jūs vēlēties izmērīt šos mērķus līdz 2020, nevis līdz 20, 2010. gadam. Mūsuprāt, te vienkārši Eh, kļūda rakstot radusies, bet ne visi mērķi pēc principa ir slikti, un nevar kļūdīties izvēlētos, izvēloties brīvprātīgus mērķus, lai samazinātu bojāgājušo skaitu ceļu negadījumos, bet mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem runājot par jaunas aģentūras izveidi, tāpturpātā subsidaritātes jautājumu šeit, tāpat nepieciešama uh, papildus analīze attiecībā uz konkrētiem mērījumu izmērāmiem mērķiem, piemēram, 20 mērķu samazinājums emisijām ceļu transportam, tas ir sektor mērķis. Un tā kā mums nav cita ekonomikas sektora šeit, tad ir jānovērtē, kāda būtu sadarbība starp CO2 mērķiem smagajiem un vieglajiem automobīļiem un atjaunīgo enerģiju transporta vidē. Tālāk par 20% samazinājumu elektro enerģijas patēriņā mēs vēlētos šeit redzēt papildus analīzi, jo tas, mūsuprāt, nesamazinātu emisiju skaitu no transporta un 20% samazinājums no lidmašīnu radītā piesārņojuma. Tas ir ļoti ambiciozs mērķis komisijas skatījumā. Un, uh, ir nepieciešams tālāk analizēt, vai tas ir vislabākais ekonomiskais risinājums attiecībā šiem mēķiem. Nu, jebkurā gadījumā tie ir tikai sākotnēji komentāri, mēs gaidīsim galīgo ziņojumu un informācijai. Daļa no 2020 stratēģijas komisija ir sākus strādāt pie jaunās baltās grāmatas, un ārējās sabiedriskās konsultācijas notiks 2010. gada otrajā semestrī, un mēs paļaujamies uz jums un mūsu kopīgu darbu, lai kopīgi panāktu labus rezultātus. Paldies! Paldies komisijai Groškungs, vai jūs vēlaties ko teikt? Varbūt kāds kops vilkums? Jā, priekšētādē paldies. Es mēģināšu pēc iespējas īsāk atbildēt. Es gribētu teikt visiem runātājiem, kas izteicās par viņu sniegumu, un paldies arī tiem, kuri nepiekrita noteiktiem priekšlikumiem. Vismaz no tā ir tās labums, ka tu cilvēks skaidrs zini, kur kāda ir situācija. Es gribēju teikt paldies arī komisijai. Es zinu, ka mēs šeit komitejā un arī komisijā kopā ceram, ka transports Eiropas diskusijā tam vajadzētu būt uh, diskusiju centrā un kā atbalsts transportam līdz ar to ir laba lieta, un mēs nevaram izrādīt sapratni, ja kāds varbūt ironiski runā kaut ko par pārvaldi vai vidas aspektiem, es domāju, mums vajadzētu ļoti nopietni, uh, eh, pilni atbildību pievērsties šiem jautājumiem, un ja mēs neizvirzīsim centrālos punktus, tad citi darīs to mūsu vietā varbūt nedarīs to ar tādām ekspertu zināšanām, kā mēs šeit, mūsu komitejā, kas attiecas uz dažādiem komentāriem, kas tika izteikti. Es nevarēšu tagad tiešām visiem atbildēt, bet varbūt uh, izvēlēšos vairākus punktus. Forsters kundze, piemēram, vai Van Dārna kungs teica, piemēram, ka viņiem ir divi aspekti svarīgi - aģentūras un transporta fonda aspekts. Varbūt, ka tas varētu radīt problēmas. Uh, Arī citi kolēģi to pieminēja. Es arī turpmāk esmu gatavs par šo jautājumu diskutēt. Es domāju, ja mēs vēlamies radīt finanšu instrumentu, tad šim finanšu instrumentam ir jāsniedz noteikta efektivitāte un noteikta, noteikta stimuls strādāt Eiropas līmenī, un tam ir jābūt saskaņā ar valstu un reģionālo politiku, bet ne jau pretītāji un nevis kā aizvietotājs. Es domāju, ka mēs saglabāsim ticamību, ja tas, ko mēs eh, apgalvojam te, eh, teorijā, ka mēs to visu varam atbalstīt arī ar finanšu līdzekļiem. Kas attiecas aģentūru, es esmu par aģentūrām, ja tās ir efektīvas un ja tās pilda Eiropas lomu. Un to es uzskatu, ka arī eh, ceļu satiksmē. Protams, ka tur jābūt klāt arī drošībai. Tā jau nav nekāda problēma, tas vispār nav jautājums, kas izvirzās. Uh, Bet svarīgi ir pateikt, ja mēs rīt nākotnē vēlamies Eiropas regulātoru regulējumu daudzās jomās, kuros mēs konstatējam, ka valstu regulējumi, kas notiek, bieži vien ir kontraproduktīvi un neveicina Eiropas garu, tad laika gaitā sadarbībā ar Eiropas komisiju mēs varam aģentūru darbu pastiprināt paplašināt. Es gribētu atbildēt uz komentāru, kas attiecas iekšējo tirgu. Ja jūs lasāt priekšlikumu par iekšējo tirgu, tad es eh, piederu pie tiem, kuri domā, ka iekšējais tirgus ir svarīgs instruments Eiropas Savienībai. Tas ir mērķis pilnveidot iekšējo tirgu, bet tas nedrīkst būt vienalga uz kā rēķina. Ir ja tiepaši ne uz vidas rēķina vai sociālā aspekta rēķina. To jūs varat ļoti skaidri salasīt šajā tekstā, kā tekstā tas ir izklāstīts. Negatīvā ietekme, Krāmerkungs. Es šodien jums gribēju dot iespēju nosaukt skaidrus, bet man arī nekādas problēmas. Eh, to skaidrs, ko jūs nosaucat, ir rakstīts ziņojumā. Bet no otras puses, domāju, ja mēs runājam par vidi un par mērķiem, kurus mēs esam šeit noteikuši, es domāju, ka mēs eh, varam šeit noteikt jaunus akcentus. Tas īpaši attiecas uz procentiem kas tika ieteikti. Un tie jau nav vienkārši no, no zila gaisa ņemti. Arī uz ceļu satiksmes drošību tas atbilst tām, ko eksperti šajā jomā apgalvo un saka. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka starp 2000-2010 gadu mēs esam sasnieguši gan visam mīnus 40%. Mēs neesam sasnieguši 50%. Un ja šie 60%, kas diemžēl vēl paliek pāri, un ja mēs tos vēl gribētu samazināt par 40%, ja to, ja to skatāmies globāli, no 2010. gada, tad jau būtu samazinājums gan izē par 80% kopā. Manuprāt, tas ir lielisks rezultāts. Tādēļ vienkārši mēs varam turpināt par to diskutēt, bet es domāju, ka pieeja, kas mums ir, tieši tāda arī ir. Kolēģis, kad arī. Es, protams, apzinos, ka negadījums Beļģijā. Uh, atkal bija kā simbols, ka mums ir jāizdara spiediens, jārīkojas. Es uh, savus mēķus šeit esmu ļoti skaidri to aprakstījis. Diemžēl arī komisijai to vajadzēja paziņot, ka mums pašlaik gan ir tehnoloģija, bet mums nav līdzekļu, kā dalību valstīm to uzlikt kā saistību. Arī investīcija nozīmē. Tādēļ es vienkārši kā mēķi to noteicu, ka tas, kas tiek radīts no jauna, ka tām vismaz jābūt sadarbspējīgām, jo es uzskatu, ka ir absurdi, ja kāds zina, ka šodien dzelzceļa satiksmē, ka var strādāt ar augstiem drošības standartiem, un šodien rada uh, infrastruktūras, kur neizmanto šīs tehnoloģijas, ka vispār kaut kas tāds ir iespējams. Ja mēs varētu radīt šo pirmo pieeju, un uh, to varētu izmantot arī citur, lai pa panāktu uzlabojumus noteiktās valstīs, tad, manuprāt, tā būtu ļoti laba pieeja. Interesants aspekts. Gribētu teikt arī paldies uh, liberāļiem par iekšējo tirgu. Manuprāt, uh, šeit var piekrist arī citu politisko grupu izteikumiem. Iekšējā tirga pilnveidošana, tas, protams, ka tas ir svarīgs elements, bet eh, to nevar panākt par vienalga kādu cenu. Es arī no zaļajiem jau dzirdēju komentārus un sniedzīju atbildi. Un noslēgumā es gribēju teikt, ko teica kolēģis Kašins, kas attiecas uz ilgspējīgu attīstību, ka tas nav pietiekami ņemts vērā. Es to teicu sākumā. Tas ir mūsu ziņā un mūsu komisāra ziņā, kuram mums vajadzētu pateikt, ka transporta loma ne tikai kas attiec uz vides aspektu, bet kas attiec arī uz reģionu ekonomisko aspektu un sociālo kohēziju. Uh, ka transporta nozīme vajadzētu vairāk pasvītrot, uzsvērt. Un komisārs zina, ka viņš no mūsu puses var rēķināties ar pilnieku atbalstu. Un tas būs ziņojumā arī pateikts. Noslēgumā priekšsēdētā kungs es gribētu teikt, ka nevajadzētu pārāk ilgtermiņu noteikt grozījumiem. Varbūt drīzāk pēc tam vairāk laika, lai mēs varētu strādāt ar grozījumiem un savā starpā diskutēt par grozījumiem. Uh, lai pamatoties uz kolēģu priekšlikumiem, kuri, manuprāt, varbūt nākamo 3-4 nedēļu laikā mēs varētu sagaidīt priekšlikums no kolēģiem, ka mēs pamatoties uz to, man būtu iespēja ne tikai ar ēnu referentiem, bet arī ar visiem, kas ir iesnieguši grozījumus, uh, veikt, veidot intensīvu diskusiju, un lai balsojums pēc tam nebūtu uzreiz pēc tam, nākamajā sanāksmē, bet varbūt aiznākamajā sanāksmē. Uh, tad laika grafiks būtu tāds, ka mums būtu apmēram viens mēnesis grozījumiem un apmēram sešas nedēļas, vismaz sešas nedēļas, lai varētu veidot diskusiju par grozījumiem. Un lai šī diskusija varētu būt veiksmīga, un lai galīgais balsojums šeit komitejā varētu būt kaut kad aprīli vēlākais mājā, lai mēs vēl pirms vasaras pārtraukuma ja jūs piekristu, varētu pieņemt plenārsēdē šo dokumentu. Paldies. Okay, you, Paldies, Grašs Kongs. Tātad termiņš eh, grozījuma iesniegšanai ir 1. marts bijis. Ja jūs prasta pagarinājumu, tad man problēma nav, bet tas nozīmē, ka mums ir jāpaceļ uz priekšu arī pārējie datumi. Jūsu ieteikums tātad ir noteikt grozījuma iesniegšanas termiņu pēc 1. marta. Jā? Ja? Jā, es uh, ieteiktu ka vismaz trīs, ja ne pat četras nedēļas atstātu, lai priekšlikumus sagatavotu, lai visi būtu tiešām iesniegti, kas vēlējās, ka viņiem būtu iespēja bijusi to izdarīt. Tad es ierosinu 15. marts būtu grozījuma iesniegšanas termiņš, un tad mums rokas nesasaistītu arī lieldienu brīvdienas. Tātad 15. marts grozījuma iesniegšanas termiņš, un tad pēc tam raudzīsim, kā tālāk sakatīs datumi. Priekšsēdētāji, tas nozīmē, ka mēs balsosim maijā komitejā vai jau plenārsēdē, lai sagatavot jautājumus jūnija padomu. Man šķiet, mēs centīsimies to iedabūt mājā plenārsēdē. ja mēs pieņemam lēmumu pacelt uz priekšu šo grozījumu datumu, tad mums attiecīgi tālāk jāstāsta, kā tas sakrīt ar komitejas sēžu datumiem. Jā, es saprotu, ko jūs sakat, bet tātad ierosinājums patreiz ir 15. marts. 15. marts pusdienas laiks, pulkstens 12. Labi, paldies. Mēs nedaudz atpaliekam no grafika, ka mums varbūt nāksies maksāt kompensāciju par to. Bet nākamais punkts darbu kār, darba kārtībā ir aviācijas drošības nodevs Laitfrīd kunga ziņojums. Es saprotu, ka tur ir ļoti daudz grozījumu, bet daudz no tiem atkārtojas. Es nezinu, vai referents man piekritīs. Laikfrīd kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšredē kungs, cienījamie kolēģi. Es arī mēģināšu tādā laika ziņā raugoties, runāt eh, pēc iespējas īsāk, nepārlieku gari. Situācija ir tāda, ka to apkopot varētu aprakstīt kā šādu. Proti, pastāv liela vienotība būtiskajos jautājumos ēnu referentu starpā un referenta starpā. Es eh, jums pilnībā piekrītu priekšādātāja kungs, ka ir ļoti daudz grozījumi, kas vēlas īstenībā vien to pašu un pasaka vien to pašu. Un uh, arī no pušu un uzņēmumu puses, kas veic labu, labu darbu. Bet tomēr šeit, es domāju, ka nebūs pārāk grūti uh, tās lietas risināt tā, ka beig beigās balsojums būs uh, samērā harmonisks. Viena daļa no grozījumiem ir tāda, ka jautājums par lidostu tīkliem, ka šo jautājumu vajadzētu iekļaut. Man liekas, ka grozījumu iesniedzēji varbūt kaut ko ir pārpratuši, ka viņi nodomājuši, ka tas vēl nav ticis ņemts vērā Tur vajadzētu vēl diskutēt, kā formā to labāk sastruktūrēt. Varbūt vairākus grozījumus varētu iekļaut, vai varbūt tādā kā apkopojumā, tādā veidā to noregulēt. Kur mēs esam vairāk vai mazāk vienās domās, ir jautājums, kā pasažieri labā un saprātīgā veidā varētu tikt uh, informēti par drošības nodavām. Uh, Te ir divas filozofijas. Viena, ko es līdz šim esmu pārstāvējis, ka viņiem vajadzētu tieši piedalīties komitejās, kas strādā pie šiem jautājumiem, bet eh, pret to ir tas, un daži kolēģi jau to teica, ir tas, ka šeit eh, varētu būt arī drošības ziņā nozīmīga informācija un, un Fosters kundze jau ļoti labi teica, ka šeit nav nekāda demokrātiska leģitimācija piedalīties šajā procesā. Un tad mēs mēģinājām tādu kā kompromisu atrast, kam, kur varētu abus aspektus ņemt vērā. Es gribētu teikt paldies arī par diviem grozījumiem no zaļajiem. Tie nav pārāk tehniskas dabas, bet eh, ļoti politiski manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un tādēļ es tos atbalstu. Papildinājumi ir attiec uz jautājumu, vai lidostu lielums ir jāņem vērā šajā regulējumā. Šeit ir trīs pieejas. Pirmā pieeja ir pateikt, ka visas komerciālās lidostas, un es pārstāvu šo pieeju. Otrakārt, daži grozījumi iesniedzēji, ka vajadzētu mēģināt komerciālās lidostas no viena miljona pasažieriem, un trešā pieeja tas pats atkal tikai pieciem miljoniem pasažieru. Tos ņemt vērā. Tas īstenībā tā vairāk gaumas jautājums. Es uzskatu, ka būtu pamatoti šādu atšķirīgu, varbūt paraudzīties uz uh, lidostu izmaksām, bet attiecībā uz drošības izmaksām varbūt tas ir tāds samērā jūtīgs jautājums. Es domāju, ka visas komerciālās lidostas vajadzētu iekļaut darbības jomā. Ir vēl daži grozījumi, kuros ir runa par to, ka ir uh, vilcināšanās vai kavēšanās iespējas uh, attiecībā uz, uz drošības nodām, ka vajadzētu būt šādai laika nobiedē. Es nezinu, vai tam ir kāda jēga, tīpaši, ja to kombinē ar uh, to, kas nāca no visām politiskajām uh, grupām un ko pieņēma vispār, proti drošības nodevas skaitīt tā, ka tikai drošības nodevas tiek nodotas, tā sakot, tālāk pasažieriem un kompānijām, ja tās attiec uz Eiropas Savienības uh, regulējumu. Uh, kas attiec tikai uz Eiropas Savienības likumdošanu. Pārējais ir, ir jāsēd dalību valstīm pašām. Tātad, eh, kas attiecas vēl uz pārējiem jautājumiem, es neesmu vēl tāds izlēmīgs. Es domāju, ka mainītais juridiskais pamatojums šeit nav nozīmīgs jautājums. Es domāju, ka vispārējais samērā skaidrs īstenībā izņemot nu, 67. grozījumu, kas nācis no liberāļiem. Diemžēl man nav ne angļu, ne vācu variantā, tas nav saprotams. Varbūt eh, Enis Plašekundze, varbūt ar viņu varēs to noskaidrot, bet es jau tagad priecājos par kolēģu komentāriem. Thank you, Mr. Laikfried, Mr. Zasāda. Paldies, Zasāda kungs, tāds partija grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentam par šo labi padarīto darbu un par to, ka viņš vienmēr bija gatavs ar mums tikties un sadarboties. Un man ir ļoti liels prieks, ka mums izdevās panākt kompromisu daudzos svarīgos punktos. Tomēr es domāju, ka mēs varēsim atrisināt caurskatāmības problēmu tuvākajās dienās, kas attiecās uz um, izmaksām, kas tiek uzliktas pasažieriem. Es domāju, ka mums nevajadzētu uh, pasažierus padarīt par līdzatbildīgiem vienkārši šo izmaksu sekšanā viņiem pašiem to nezinot. Es domāju, ka mums ir jāpaskaidro, no kurienes rodas šīs papildus izmaksas un ka tas uzlabo viņu drošību. Paldies, Pla Henis Plašārds kundze, par šķiet 60. 67. grozījuma problēmu. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es izteikšos īsi, jo patiesībā man vajadzēja būt citā komitejā. Paldies referentam Tātad par šo komentāru par lidostu tīklu. Es aizstāvu šo ideju, jo tas nozīmē, ka mēs varētu paskatīties uz atšķirībām, uz nediskrimināciju un. Ne, es tātad atvainojos plašāks kundze, saka, ne, es neats, neaizstāvu to, jo jūs runājāt par zaļo grupas grozījumiem par manu grozījumu 67. Tātad 67. grozījums. Mans pamatojums ir uzrakstīts holandiešu valodā, bet es tātad uzskatu, ka lidostu lietotājiem ir jāsaņem vairāk informācijas pār uh, drošības izmaksām. Šī informācija ir jāsniedz struktūrai, kas ir atbildīga par drošības nodevu noteikšanu un iekasēšanu katrā lidostā, un tam ir jānotiek konsultējoties ar IKO principiem. Tātad pēc IKO principiem. Un jūs varat balsot par 67. grozījumu, jo man, diemžēl, jāiet projām. Paldies, Plašards kundze! Es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši, ka jūs tagad skri, varat vienkārši skriet prom un viss notiks, kā jūs teicāt. Bet tagad Lichtenbergers kundze. Kolēģis kundze, es arī varu pateikt, ka daži liberāļu grozījumi ļoti simpātiski, bet uh, viņa pieeja atbalsta sociālo dempingu, un to es nevaru atbalstīt. Tik tālu. Mana cilvēcība tomēr nesniedzas. Par svarīgajiem tematiem šajā jomā. Par caurskatāmību es uzskatu, tas ir pilnīgi pareizi, ir īpaši aviācijas satiksmē, kas attiecas uz subsīdijām un slēptajām subsīdijām aviācijā. Tur vairāk uh, kā ļoti ir nepieciešams rīkoties, tādēļ es esmu pār katru pieeju, katru ierosmi caurskatāmības ziņā. No tā nevar attiekties, jo šeit uh, labprāt tiek aizvērtas acis un, skat, un daudz skatās ar pirkstiem. Ja mēs tagad paskatām, ka tieši drošības jomā, ja mēs neskatīsimies precīzi un neatradīsim ļoti skaidru normējumu, un vis, mēs visi zinām, un mums ir arī pieredze ar to, ka tas izraisīs uh, slēptās subsīdijas. Jau daudzus gadus man šķiet, Šeit tiešām trūkst caurskatāmība. Izmaksas tiek bīdītas priekš un atpakaļ, un es domāju, ka sabiedrības debatas, diskusijas, it īpaši šai ziņā ir ārkārtīgi svarīgs caurskatāmības jautājums. Ja kas ir runa par izmaksām, kam tās ir jāmaksā? Es gribētu uzsvērt, ka es eh, nesaprotu, ka nepareiza politika ka es it kā esmu ķīlnieks šai nepareizajai politikai, ka man ir jāmaksā arī par to, kas starptautiskajā politikā tiek darīts nepareizi, un arī valdības, ko dara nepareizi, un uh, terorisma pieauguma dēļ izmaksas pieaug. Bet ne, ne, nedrīkstētu būt tā, ka valsts šeit vienkārši tiek lūgta samaksāt neveicot eh, labus ietekmes izvērtējumus visaptverošā veidā. Jo man šķiet, ka bieži vien ir tā, un es atsaucos uz eh, šķidrumu diskusijām un par ķermeņu skaneriem. Ja ir runa par to, ka pār, tiek pārdodas lielākas iekārtas, tad visi tie, kas eh, strādā um, drošības sektorā, tur ir vislabākie profesionāļi. Viņi vienkārši mums aizmālē acis un stāsta, ka visas problēmas var atrisināt tehniski. Es uzskatu, ka vajadzētu ļoti labi apmācīt izglītotu personālu, kas strādātu lidostās. Tas droši vien sniegtu lielāku drošību nekā vispārējais. Es esmu par godīgu izmaksu sadalījumu, to jau esmu teikusi. Es esmu par to, ka valstis, kuras patvaļīgi pieprasa augstākus drošības pasākums vienkārši ražo, atbalstītu ražošanu vai arī radītu drošības ilūziju. Un vairākums no mūsu komitejas jau to ir konstatējuši, ka aviācijā to nemaz nevar nodrošināt tādā veidā. Es esmu pār to, ka mums vajadzētu ļoti skaidri nošķirt starp to, kas nāk par labu vispārīgai drošībai un to, ko dažas dalība valstis ar lielu sajūsmu šeit dara savu uzņēmumu interesēs. Manuprāt, labi izglītots personāls ir vislabākā garantija drošībai, tādēļ es gribētu jūs lūgt mūsu grozījumus šai izpratnē atbalstiet. Paldies kolēģim Laištfrīdu kungam par viņa centieniem panākt kompromisu šajā tiešām eh, laukā, kur ir paslēpts daudz mīnus. Paldies! Paldies, Fosters kundz, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribētu pateikties eh, referentām, jo mums tiešām bija ļoti labas diskusijas eh, ziņojuma sagatavošanas procesā, un mūsu kopējā doma principā ir vienota, bet ir trīs vai četras vietas, kur varbūt uh, uzsvari atšķiras. Uh, vispirms es gribētu runāt par papildus drošības pasākumiem. Mēs zinām, ka padomē tas nepatīk, mēs zinām, ka dalību valstīm tas nepatīk, jo mēs joprojām uzskatām, ka dalību valstīm būtu pašām jāmaksā par papildus drošības pasākumiem, ko tās noteikušas aviācijas jomā kopš mm, de, 11. septembra. Bet Jūs redzat, ka tad ir jautājums par ķermeņa skeneriem, kas tiek uzspiests cilvēkiem apvienotajā karalistē, un es tam nepiekrītu, un mums par to būs jāmaksā. Tas patiešām ir neticami, kā tas viss attīstās. Un vēl kā Latvijas teica, mums vēl bija domas par darbības jomu. Es zinu, ka lidostas pašas gribētu eh, piemērot nodevu direktīvu, kur griezti ir 5 miljoni, bet te rodas sarežģījums. Es esmu tā, kur noteikti negrib uzlikt papildus birokrātisko slogu nozerēji, bet ja mēs to visu sasau, saliekam kopā ar prasību pēc caurskatāmības, tad pasažieriem ir jāzina, par ko viņi maksā. Bet tikai tad, ja tas ir zem pieciem miljoniem, tā kā te ir zināms pretrunas. Katrā ziņā es uzskatu, ka mums ir jānosaka, ka visām lidostām, kas veids komerc pārvadājumus, ir jāinformē pasažieri par šīm izmaksām, neatkarīgi no tā, kāds ir pasažieru apgrozījums. Ja lidost saka, ka tas ir apgrūtinoši, tad lūdzu, lai viņi maina sistēmas, lai viņi paši vienkāršot birokrātiskos, uh, teiksim, šos, šis, šīs procedūras. Un es domāju, ka Tas ir pavisam vienkārši, kas attiecās uz pasažieru grupām, kas tika iesaistīts konsultāciju procesā. Es vienmēr tam esmu nepiekritusi, jo tie cilvēki, kas piedalās diskusijās ar lidostām, viņiem taču gal galā ir jāuzņem zinām atbildība. Tāpat mums ir lidostu valdes un tad, kad mēs runājām par drošību, tad jāsaka, ka ši, šīm diskusijām ir jābūt drošām, un viņi izmanto šo bona fide nu, stāvokli. Ja runājam par caurskatāmību, Jāsaka, man kā pasažierei ir pilnīgi vienalga, cik liels īpatsvars manā biļetē ir drošības izmaksām. Es vienkārši sagaidu, ka uh, šī nodeva būs saprātīga, pamatota, taisnīga un ka tā, šī nav tiks izmantota tikai un vienīgi šādiem mērķiem. Es ceru, ka lidostas tā arī nedara, ka viņas neiekasē naudu it kā par drošības pasākumiem, bet izmanto to kaut kur citur. Es domāju, ka kopumā mēs ar referentu esam viens prātis, bet, kā es teicu, uzsver punktu varbūt atšķirs un raudzīsim, ko tālāk darīs padome. Paldies tālāk Diveraku kundz, lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Es gribētu piekrist it īpaši attiecībā uz priekšlikumu, kā finansēt drošības pasākums aviācijā. Man liekas, ka mums ir jāakceptē princips, ka ja tiek ieviesti striktāki pasākumi, tad par tiem būtu jāmaksā pašām dalībvalstīm. Drošība nav jautājums, kas skar tikai un vienīgi pasažierus, bet visus iedzīvotājus, jo cietēji bija ne, par upuriem kļuva ne tikai tie, kas sēdēja lidmašīnās, bet sabiedrība plašāk kas attiecās uz citiem transporta veidiem, kā dzelzceļa transports. Tad šeit valstis daļēji vai pilnībā finansē drošības pasākums, tā kā mēs noteikti atbalstam 29. grozījumu. Es arī atbalstu progresu, kas panākts attiecībā uz nediskrimināciju un caurskatāmību. Uh, un es uzskatu, ka mērķim ir jābūt izveidot vienotu un caurskatāmu drošības sistēmu Eiropā. Protams, ja da dalībvalsts vēlas saglabāt savas noteiktās eh, šīs maksājuma sistēmas, piemēram, Spānijā un Francijā par to lemj parlaments, bet noteikti ir jānodrošina arī šīs sistēmas pārbauda no neatkarīgu struktūru puses. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet mans grozījumus. Paldies! Pavisam īsi es gribētu apsveikt referentu, jo tēma tiešām ir sarežģīta, bet uh, tas ir ļoti labi izdevies šajā ziņojumā. Ir divi grozījumi, kas man īpaši interesē, un tie ir zaļo iesniegtie grozījumi. Es saprotu 37. grozījumu, jo mēs noteikti negribam mm, sodīt tos transporta veidus, kas ir ekoloģiskāki. Bet Tas nenozīmē, ka mēs samazinātu drošības prasības Mm, teiksim, citos transporta veidos. Tīpaši, kas attiecās uz dzelzceļu, mans viedoklis ir tāds, ka šeit ir drošības problēma, jo mēs redzējām to arī Spānijā pirms dažiem gadiem, ka nebija nekādu drošības pasākumu uz dzelzceļa. Protams, mēs nevēlamies, kā es teicu, uh, sodīt dzelzceļa operators, bet ja drošības prasības ir nepietiekamas, tad es domāju, ka šādi pasākumi ir nepieciešami tīpaši cīnoties pret terorismu draudiem, kas attiecās uz 38. grozījumu. Es neesmu, diemžēl, saņēmis tā tekstu vācu valodā. Tur iet runa par investīciju palielināšanu eh, lidostu drošības pasākumos un par to, ka uh, šo investīciju mērķim nevajadzētu būt tikai un vienīgi izmaksu samazināšanai. Es saprotu, ka investīcijas nedrīkst veikt, lai samazinātu izmaksas attiecībā uz eh, darbinieku laiku piemaksām vai izmaksām, bet es domāju, ka šeit vajadzētu nomainīt vārdu mērķis ar rezultāts, jo rezultāts varētu novest pie izmaksu samazināšanas, bet investīcijas nedrīkst būt mērķis šo. In... Kūna kungs lūdzu, paldies priekšādētāji. Varbūt vēlreiz uh, paskaidrojumam, ja mēs runājam par aviācijas drošības nodevām, uh, tad mēs kaut galā debatējam par to, kāda, par kādiem lielumiem šeit ir runa attiecībos pasažieru un lidojumu. Tā būtu ļoti interesanta situācija, lai izņem tādu kā atstumu no diskusijas ārā, jo, ja atskan argumentācija, ja jāpērk tikai ķermeņa skeneri, tad jau par to visu būs jāsamaksā pasažierim, tikai tādēļ, lai tiktu vaļā no iekārtām, ko neviens nepērk. aviācijas drošības nodevu diskusijā kaut kas tāds atskan, mums no komisijas vajadzētu ļoti skaidrs izteikumus par to, un cik tad maksā gal galā kopumā. Ja es meklējot informāciju to pareizi sapratu, un attiecībā uz Vācijas lidostām uh, ir pareizi skaitļi starp 70 centiem un 1,20 eiro. Ja mēs vēl ņem šeit eh, pieskaitām klāt eh, ķermeņa skeners, varbūt, ka 30 centi nāk vēl klāt. Mēs nedrīkstam to sajaukt ar to, kas ir dalība valsts uzdevumi, un gal galā tā ir tā kā tāda jaukta cena ko sastāv aviācijas drošības nodeva un ko jūs atradīsiet eh, savā biļetē kā cenas daļu. Tad tas jānoskaidro, kas ir valsts uzdevums, ja, piemēram, Vācijas policija veic kaut kādu uzdevumu, uh, Tad kaut kādi trešie eh, drošības uzņēmumi, eh, kas to veids, eh, kas ir iesaistīti kā ārpakalpojums sniedzēji, kādas tās izmaksas kaut kādā ir? Laistfrīda kungs, man jums jāsaka, ka jūs tiešām esat veicis labu darbu un, un es domāju, ka kompromisu varēs atbalstīt visi. Paldies, kungs. Pirms es dodu vārdu komisijas pārstāvim, Es gribētu pateikt, ka es noteikti atbalstu 29. grozījumu. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieņēmami, ka dalībvalsts uzskata, ka sabiedrībai būtu jāmaksā par drošības pasākumiem, jo teroristi uzbrūk nevis aviokompānijām, bet tie uzbrūk valstīm caur šo valstu aviokompānijām. Es teicu, ka uz uh, lidmašīnu korpusiem vajadzētu uzlikt uzlīmes par to, mm, kur šīs lidmašīnas reģistrētas kurā valstī reģistrētas, jo tas ir teroristu mērķis. Tādēļ arī dalībvalstīm ir jāmaksā par pasākumiem, lai aizsargātu sabiedrību. Ja runājam par drošību, tad tas ir tiešām neparasti, ka tīpaši aviācijā viņi uzskata, ka pasažieriem par to ir jāmaksā, kamēr citur, citās nozarēs par drošības pasākumiem valsts ir gatavs maksāt. Es uh, saprotu, ka komisija cīnīsies ar to pa, ar zobiem un nagiem, un mums, bet mums tas ir fundamentāls jautājums, un var gadīties, ka gal beigās mēs noraidīsim visu priekšlikumu, ja tas netiks panāks, ko mēs prasām. Es ceru, ka padomu izrādīs saprātību, bet es jums, kolēģi, norādu, ka tas mums ir pats svarīgākais. Tā kā lūdzu raudkieties, lai mums nenāktos visu šo priekšlikumu noraidīt. Tālāk par aptvērumu vai darbības jomu. Es nesaprotu, kā lidosta, kurā apgrozījums ir 5 miljoni un viens pasažieris, nekā 4 miljoni 9999 pasažieri iziet cauri. Es uzskatu, ka tas nav kritērijs. Te neiet runa par ekonomiku, par apgrozījumu. Jo jūs nevarat teikt, ka tas ir par drošību, tāpēc jāmaksā pasažieriem, bet no otras puses teikt, nē, mums ir vajadzīgs slieksnes lidostām, jo citas nevar to atļauties, vai citām ir grūti to izdarīt. Tad dalībvalsts maksā, tad slieksnes nav vajadzīgs. Un es atbalstu to, ko teica Rafa referents un Fosters kundz, visas komerc lidostas ir jāiesaist šajā sistēmā, jo pretējā gadījumā būs vājais ķēdes posms. Tātad visiem komercpārdātājiem ir jābūt pakļautiem šīm prasībām. Es nezinu, kā notiks zirgu mīšana, bet man šķiet 5 miljonu pasažieru slieksnis ir smieklīgi augsts, kad runājam par drošību. Un patiesībā tas ir veids, kā aizsargāt atsevišķas lidostas no maksāšanas. Bet runāsim par pamatjautājumu, kurš maksā. Ja to mēs atrisināsim, tad ir vienalga, kāds ir slieksnis. Jo, kā es teicu, dalībvalsts maksās, visām lidostām jābūt iekļautām sistēmā un nekādu sliekšņus nevajag. Referents ir izdarījis ļoti labu darbu sarežģītā un sensitīvā jautājumā. Bet es brīdinu deputātus. Mēs esam bijuši šajā situācijā jau iepriekš, Fosters kundze un es. Uh, kad parlaments šajā e, samierināšanās procedūrā vienkārši paļāvās, padevās, bet e, šoreiz, ja padome nepadosies jautājumā par to, kurš maksā, tad mēs visu atmetīsim viņiem atpakaļ. Komisijas vārdā Sībon kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Tad referents ir austrietis, tādēļ es domāju, es varēšu izmantot savu dzimto valodu, vācu valodu. Um, glaube... Manuprāt, priekšsēdētāji un uh, referentkungs Laisfrīdkungs, uh, mēs jau esam divreiz diskutējuši šajā komitejā šo plānu, un mēs varam konstatēt, ka mērķi, ko komisija uh, ir e, izvirzījusi ar šo priekšlikumu, ka to komiteja atbalsta, proti ar attiecīgo direktīvu, kurā tiek prasīta lielāka caurskatāmība, uh, kas ir pret diskrimināciju praksē un kur ir uzlikta saistība konsultēties ar uh, aviosabiedrībām un arī strādā tādā virzienā, lai nodevas, kas tiek iekasētas, patiešām atspoguļo patiesās izmaksas, un lai tur nebūtu vēl ieplūduši kaut kādi citi elementi. Tas ir ļoti pozitīvi komisijas vērtējumā. Es pāris vārdus gribētu teikt priekšādētāji par dažiem punktiem, par ko tika runāts arī diskusijās. Pirmkārt, par jautājumu par darbības jomu. Jūs pats eh, jau to ļoti izšķiroši uh, un skaidri par to izteicāties šis punkts līdzinējās diskusijās ministru padomē izrādījies kā ļoti liela problēma. Vairākums no dalību valstīm labprāt gribētu pieju ar robežu, kur ir atrodama aviācijas drošības uh, nodeva direktīvā 5 miljoni un eh, to pārnest arī uz šo projektu. Bet ir viens sarežģījums. Neraugoties uz faktu, ka arī komisijā šķiet, ka 5 miljoni pārāk augsts skaitlis, ir vēl viens sarežģījums pret tekstu par direktīvu par uh, eh, lidos nodevām. Ir arī Eiropas kopiena tiesā ienākusi sūdzība prasība pret klauzulu, ka vismaz viena lidosta valstī vajadzētu tai tikt iekļautai darbības jomā vidos direktīvā. Mums ir jānogaida, ko teiks Eiropas kopiena tiesa, bet juristi saka, ka nav izslēgts, ka kopiena tiesa sekos argumentācijai, ka šeit varētu rasties diskriminācija. Tas nozīmētu, ka šis elements kļūtu lieks, un tad mēs ar šo robežu vērtību 5 miljoni man liekas, ka statistikas liecina par to, ka direktīva septiņās dalību valstīs vispār nevarētu tikt piemērota, ja palikt šis skaidrs 5 miljoni. Un tas komisija, protams, to komisija nevarēs pieņemt. Tādēļ mēs atbalstām to priekšlikumus, kuri saka, ka ir jāiekļau visas lidostas, kuras nodarbojas komerc lidojumiem. Ja diskusijas gaitā parādīsies, ka noteikta robeža ir vajadzīga, 45 grozījumi, piemēram, par 1 miljonu, varbūt par to var runāt, bet 5 miljoni komisijas prāt, manuprāt, eh, ir par daudz. Otrais punkts, ko es gribēju pieminēt, ir sarežģītais jautājums par atšķirīgiem sistēmām dažādās valstīs. Arī tas jau ir parādījies diskusijās. Veselā virknē dalību valstu ir procedūras lidostās, kur ir noteiktas nodevas lidostu līmenī. Bet mums ir arī tādas procedūras, kur valsts parlamenta noteikta lieluma šeit ir noteikti. Kolēģi teica, ka Francijā un Spānijā, piemēram, tā ir, ka parlaments to nosaka un apstiprina. Un tas nav vienīgās valsts, kur tas tā ir. Arī Vācijā ir līdzīga sistēma ne jau tieši tāda pati, bet ļoti līdzīga. Ir sarežģīta komisijai, komisijai priekšlikumā ņemt visu vērā, mums būs eh, jāskatās. Vienalga, kāda būtu sistēma nacionālā līmenī, lai abi mērķi - nediskriminācija, konsultācijas, caurskatāmiem, lai tiek, tiktu saglabāti un lai varētu atrast risinājumu, kur visus šos trīs principus varētu īstenot. Mēs zinām, tas ir mans pēdējais komentārs, kā Eiropas parlaments Transporta komiteja ir vadošā komiteja un tā atbalsta to, ka tas būtu izstrādāts kā pienākums, kā saistība, lai dalību valstis uz, izvirzītu stingrākus priekšlikumus, kas pārsniegtu vēl Eiropas Savienības normas. Janvāra sanāksmē tas tika jau viss skaidrots. Priekšsēdētāji, jūs pats jau konstatējāt, ka uh, tā būs ļoti sarežģīta diskusija ar padomi Jūs to pareizi analizējāt, bet es īsti neesmu pārliecināts, un es gribētu jums to pateikt, vai draudi, ka pastāv risks, ka priekšlikums netiks pieņemts, vai tam visam būtu tādas sekas, kurās mēs būtu ieinteresēti. Ja mums jau ir nepieciešami, pastāv nepieciešamība radīt caurskatāmību, rūpēties par nediskrimināciju uzliek par pienākumu konsultācijas. To mēs visi pieņēmām. Ja priekšlikums izgāzīsies, tad arī šie elementi izgāzīsies. To es gribēju tikai beigās pateikt. Citādi teksts ir ļoti labs un uh, komisija ir ļoti apmierināta ar debatēm, kas līdz šim ir notikuši. Paldies! Thank you, Mr. Paldies! Protams, es jau gaidīju, ka komisija to teiks, vai ne? un jaunajiem deputātiem es gribētu teikt, nu pat jūs redzējāt klasisku piemēru tām, kas notiks tad, kad nonāksim līdz samierināšanās procedūrai. Tur būs, o, mēs jums varam dot to un to, vai tiešām jūs gribat to mest projām. Pagājušreiz jau tā bija, un mēs iekritām pagājušreiz šīs lamatās, tādēļ es ierosinu, lūdzu, nepievilieties šoreiz. Paldies, priekšādātā. Es atkal runāšu pavisam īsi. Gribētu teikt paldies visiem kolēģiem par to, ko viņi teica. Visi bija ļoti konstruktīvi. Es domāju, ka mēs atradīsim kompromisu attiecībā uz informāciju par pasažieriem. Kūna kunga teiktais man ļoti patika jo mēs arī meklējam informāciju, kāda iespēja pastāv to visu. 70 centri līdz 1,20 eiro, 20, līdz 30, līdz 35 eiro mēs tādas izmaksas uh, te sameklējām. Tas ir milzīgs haus, kas tur vārda informācijas ziņā. Un ko šī direktīva varētu mainīt? Tā skatoties uz to, kādas izmaksas. Nu, man iepriecināja tas, ko teica komisija, raugoties uz darbības jomu. Es domāju, ka tas ir ļoti saprātīgi un, eh, ja ir runa šeit par septiņām dalību valstīm, eh, kurās tas vispār nedarbosies, tad, protams, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, tas ir atklāti jāpasaka. Es domāju, ka ir jāatbalsta arī tas, ka katra dalību valsts sistēma, vienalga, cik tā būtu atšķirīga, tā ir tiesības palikt tādā, kāda tā ir, ja tā izdodas radīt caurskatāmību. Tas, man liekas, ļoti būtisks aspekts, un es domāju, ka mēs to sasniegsim. Par 29. grozījumu. Es atbalstu to, ko ir tīpaši priekšādātājs teica. Bet gribētu izteikt vēl vienu viedokli. Mēs esam tādas situācijas priekšā, ka mēs no vienas puses diskutējam par direktīvu, kas uh, noteiktu nodevas par drošības pasākumiem, bet mēs esam arī tādas situācijas priekšā, ka mē, mums ir jāpieņem, ka nākamajos mēnešos daži komisijas priekšlikumi tiks izstrādāti un būs mūsu priekšā, kas tiešā veidā skārs direktīvas darbības jomu. No tie būs priekšlikums par ķermeņa skeneriem, par šķidrumiem un tam līdzīgi. Es eh, neizprotu un gribu to teikt pilnīgi atklāti ka no vienas puses lietām ir jāvirzās uh, ātri uz priekšu un padome, atmazot dabūs to, ko gribēs, bet no otras puses, tas, kas attiec uz to visu, kā tu to visu finansēt, padomē tiek atkal doties spēju visu bloķēt. Es domāju, ka kopš SWIFT balsojuma arī padomē vajadzētu saprast, ka Eiropas parlaments ir līdzvērtīgs partneris likumdošanas procesā un nevis uh, institūcija, kurai ir mazāka loma, vērtība. Tādēļ es gribētu teikt, ka šai komitejai vajadzētu diskutēt par to, ja gadījumā padome vispār nebūtu gatava noslēgt kompromisu finansējumu jautājumā un vispār nebūtu gatava virzīties uz priekšu, tad mums vajadzētu diskutēt par to, vai varbūt būtu saprātīgi šo di nākotnes direktīvu un tās izstrādāšanu īstenošanu saistīti ar jau esošo direktīvu. Tas ir saistīts viena ar otru, un es nesaprotu, kādēļ mums ir jāvirzās uz priekšu un padomu nespēr nevienu soli. Paldies! Thank you. Paldies! Ļoti diplomātiski, Laifrīd kungs. Balsošana būs 1. martā un plenārsesijā tas būs uz aprīli. Tālāk par pirmās dzelzceļa pakotnes īstenošanu. Jūs noteikti atceraties, ka tas ir saistīts ar koordinātoru janvāru lēmumu aicināt komisiju uz īstenošanas debati par pirmo dzelzceļa pakotni. Un tas ir saistīts ar ziņojumu no decembra par dzelzceļa tirgus pāraudzību. Pirms dod vārdu komisijai, vēlos teikt, es zinu, ka tas tiks skatīts, jo šīs parlaments un šīs komiteja ir ļoti neapmierināta ar to, kā tiek īstenota dzelzceļa pakotne dalība valstīs uz doto brīdi. Tieši tādēļ mēs aicinājām noturēt šādas debats ar komisiju un vēlamies dzirdēt, ko kos, komisija plāno darīt, lai visas dalība valstis būtībā ievērotu likumu un darītu to, kas ir pieņemts mūsu procedūru laikā. Paskalier kungs, Paskarēli kungs, es domāju, ka šis darbs nav no vieglajiem, bet galvenais, ko vēlamies uzzināt, ko jūs darīsiet attiecībā uz dalībvalstīm, kas neīsteno dzelzceļa pakotni. Lūdzu. Nu, atbildot ātri, var teikt, ka mēs esam uzsākuši nepildīšanas procedūras par šīm dalībvalstīm. Nu, var arī gārāk atbildēt, bet eh, pirms es sāku, eh, vēlos teikt, ka pat ja tas nav tieši saistīts ar apspriežamo tēmu, komisija vēlas paust to, ka tā ir ļoti apbeidināta par traģisko negadījumu, kas notika Beļģijā pagājušajā nedēļā un aiznes līdz vairākas dzīvības. Par pirmās dzelzceļa paknes īstenošanu ar grozījumu ar pirmo un otro paketi. Mēs ļoti rūpīgi izmantojam mehānismu, ko dēvē par dzelzceļa tirgus pāraudzības schēmu, raugamies uz uh, faktu situāciju dzelzceļa tirgu. Katru gadu mēs sagatavojam pāris ziņojumu, pēdējais tika sagatavots 2009. gada beigās, un šajā ziņojumā bija redzams, ka ir notikušas pozitīvas pārmaiņas dzelzceļa tirgus attiecībā no 2000. līdz 2009. gadam, atgūstot labu daļu no zaudētās tirgus daļas, kas tika zaudēta 90. gadu laikā visos, visās jomās - kravu pārvadājumos, pasažieru pārvadājumos un pasažieru pārvadājumu saistītajos pakalpojumos, bet bija ļoti svarīgas reģionāls variācijas, un tās ir tīpaši pārsteidzošas dalību valstīs, kas ir pievienojušās Eiropas Savienībā pēc 2004. gada. dzelzceļa tirgus attīstības perspektīvas ir pozitīvas, un pētījums norāda, ka dzelzceļa loma būs arvien nozīmīgāka, un tas tiks iekļauts arī citos transporta veidos, bet tas, protams, arī izriet no ekonomiskās krīzes, kas uh, ir skārusi globālo ekonomiku sākot no 2008. gada un ir ļoti, ļoti ietekmējusi visus transporta veidus, uh, it īpaši dzelzceļa transportu, un sāsinājusi jau tā pastāvošās problēmas. Un kādas ir šīs problēmas? Kādas ir, kādi ir galvenie trūkumi patreizējā dzelzceļa sistēmā Eiropā? Pirmais, es to dēvētu, ko mēs, kā mēs to dēvējam, finanšu arhitektūru. Saskaņā ar mūsu direktīvām uh, dalību valstīm ir pienākums līdzvarot infrastruktūru pārvaldītāju budžetu. Infrastruktūra jau ir tāds dabīgs monopols, bieži vien infrastruktūru pārvalda dalībvalsts tādā vai citādā veidā, un dalībvalstīm ir pienākums līdzsvarot infrastruktūras pārvaldnieku bilanci un infrastruktūru nodevas sēdz pati valsts, tā lai piedāvātais pakalpojums tiktu nodrošināts, attīstīts un uzturēts labā kārtībā, un lai visi varētu izmantot šo infrastruktūru. Diemžēl visā Eiropas Savienībā šis process nevadās diezko labi, un tas rada nopietnas grūtības sniedzot pakalpojums, kas ir saistīti ar infrastruktūru. Ir bijušas pārāk zemes investīcijas infrastruktūrā, vairākas dalību valsts nav spējušas attīstīt tālējošākus plānus infrastruktūras attīstībai, it īpaši runājot par dzelzceļu runājot. Un nepieciešams arī pārstrukturizēt infrastruktūras un dzelzceļa pārvaldības schēmu noteikumi par infrastruktūras nodevām ir ļoti atšķirīgi dalību valstu starpā, un Eiropas tiesību akti ir visai atklāti būtībā šajā jomā, atstāja daudz lietas dalību valstu rokās, un mums jāmēģina palīdzēt dalību valstīm, jā, jāsniedz padoms, kā skaidrot šos tiesību aktus un tā tālāk. Nevienmēr, bet bieži ir tā, ka sabiedrisko pakalpojumu pienākumi, tīpaši attiecībā uz reģionālu pasažieru pārvadājumiem, netiek ievēroti vai netiek izpildīti saulaicīgi no atbildīgo varas iestāžu puses. Tas saistīts ar, saistībā ar finanšu arhitektūru, bet ir arī citi trūkumi, kas ir saistīti ar dzelzceļu. Viens no tiem ir barjeras, tehniskas un ekonomiskas barjeras, kas traucē ienākšanu tirgū. Dzelzceļu uzņēmē darbību ir prasa ļoti liels kapitāla ieguldījums, tur neko nevar padarīt, bet vēl pa virs tam tas ir visiem pilnīgi skaidrs, ka konkurences nosacījumi dzelzceļu tirgū nav tik pilnīgi, kā varētu cerēt. Tas ir, ir tādēļ, ka nav pietiekams regulējošais pār, eh, pāraudzības līmenis šajā nozarē. Mēs ar direktīviem nosakām konkrētas noteikumus, bet dalībvalsts tos īsteno dažādos līmeņos, un it īpaši regulējošās iestādes, kurām katrā dalībvalstī ir cits nosaukums, ir uh, izveidots saskaņā ar kopienas tiesību aktiem, bet ne visām ir pietiekamas pilnvaras un pietiekama neatkarība, lai varētu savus pienākumus attiecīgi pildīt un nodrošinātu vienādas spēles noteikumus visā tirgū, kaut vai vismaz kravu un starptautisko pasažieru pārvadājumos. gadā komisija izdeva ziņojumu, vispārīgu ziņojumu par pirmās dzelzceļa pakotnes īstenošanu. Tas bija tāds plašs situācijas apraksts. Mūsuprāt, šāds vispārīgs ziņojums bija nepietiekams. Tobrīd 25 dalībvalstīm mums vajadzēja rīkoties tālāk, un mēs uzsākām uh, ļoti detalizētu, ļoti sīku analīzi visās dalību valstīs, izmantojot anketas, un vietums mums bija ļoti labi sadarbība ar dalību valstīm, un pēc tam izlēmām izmantot tādu divu virsienu pieeju, lai risinātu tās pastāvīgās vai pastāvīgi vājās vietas, kuras jau minēju mēs uzsākām šo pārkāpumu procedūru, lai nodrošinātu, ka padomus un parlaments noteiktie noteikumi tiktu attiecīgi īstenoti. Tas bija veids, kā risināt trūkums un nepareizās lietas dzelzceļa sistēmā, un pēc tam mēs izlēmām, ka ir nepieciešams paskatīties uz tiesību aktiem kā tādiem, kādi tie bija, kādi tie ir, un skatīties, kur mēs varam tos uzlabot. Tāpat arī pastīties, kas nav īsti kārtībā un kā pārveidot šo pirmo dzelzceļa paketni, lai iekļautu uzlabojumus, kas mūsuprāt ir nepieciešami patreizējā tiesi, eh, dzelzceļu likumdošanā. Mēs esam uzsākuši pārkumu, pārkāpumu procedūras 2008. gada jūnijā pret 24 no 25 dalībvalstīm, kurās ir uh, dzelzceļa savienībā. Tas nenorāda to, ka mūsu likumdošana ir slikta, jo neviens to nevar ievērot. Likumdošana jau pieņēma padome un parlaments, tā ir stājusies spēkā un tā ir jāņem vērā. Un pārkāpumi, ko mēs esam eh, atraduši, dalībvalstu izpildījumā bija bijuši ļoti dažādi un dažādās pakāpēs, tā kā situācija nemaz nav tik melna, nav nemaz tik slikti. Mēs nosūtījām pamatots atzinumus procedūras otrajā posmā 2009. gada oktobrī 21 no 24 dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka aptuveni viena gada periodā mums bija ļoti, ļoti intensīvs dialogs ar visām dalībvalstīm. Mūsu mērķis, uzsākot pārkāpumu procedūras, uh, nebija iesūdzējis šīs dalībvalsts tiesā, bet vienkārši pārliecināties, ka šīs dalībvalsts pareizi piemērot kopienas tiesību aktus. Tādēļ mēs centāmies palīdzēt šīm dalībvalstīm, mēs noturējām sanāksmes, runājām par iespējamiem uzlabojumiem, grozījumiem likumdošanā, par izmaiņām konkrētajā dalībvalstu praksē, un zināms rezultāts arī sasniedzām. Trīs dalībvalstis pat varēja iztikt par šiem atzinumiem. Un šajos atzinumos tika skatīts likumdošanas ietvars, kas ir daudz ierobežojošāks. Un vairākas dalībvalsts ir jau sākušas lietas sakārtot. Un trīs, galvenie, trīs galvenās problēmas, ko mēs skatījāmies pārkāpumu procedūrās Pirmkārt par infrastruktūras nodevu līmeni un struktūru. Jāsaka, ka šeit lietas nav tik patīkamas, nav labi tā, kā tiek aprēķināts nu, šīs nodevas. Varas iestādēm ir jānosaka noteikumi, kā aprēķināt šīs nodevas un kā tās iekasēt un šajā jomā ir ļoti, ļoti dažādas situācijas dalībvalstīs, un pamatnosacījums ir tāds, ka pamata nodevai ir jābūt aptuvenās izmaksas, ko katrs papildus vilciens rada tīklam, bet nav īpaši veidi, kā aprēķināt šīs papildus izmaksas, tādēļ mums ir vajadzīgi kritēriji, un palielinājumi ir pieļaujami, kamēr tirgus tos var panest kamēr netiek izslēgts kāds dzelzceļa segments no infrastruktūras. Bet dalībvalstīm un infrastruktūru pārvaldniekiem, kas veic šos palielinājumus, nekad neveic šādus pārbaudas vai netiek izslēgts kāds segments no kopējās infrastruktūras. Ir ļoti konkrēti nosacījumi un schēmas ar uh, kur palīdzību dzelzceļu uzņēmumi un dzelzceļu pārvaldnieki kopīgi dala atbildību par kavējumiem dzelzceļu tīklā un maksā par tiem, lai kompensētu otrai pusē, kas nav atbildīgi par radītajiem zaudējumiem. Otra joma, kas rada problēmas, ir Tas ir saistīts ar infrastruktūru pārvaldnieku neatkarības. Tas būtībā ir būtisko funkciju pārvaldošās varas iestādes neatkarība. Tātad mēs šeit runājam par iestādēm, kas pārvalda dzelzceļu ceļus un kopējo infrastruktūru un, protams, atvērtā tirgu, kur ir aktīva konkurence, šīs svarīgās funkcijas nevar izmantot organizācija, kas ir jau kādā veidā saistīta ar kādu dzelzceļu uzņēmumu, jo tad izveidotos impērija un būtu ļoti nozīmīgs interešu konflikts, tas nav pieņemami, un tādēļ ir ļoti konkrēti noteikumi attiecībā uz šo pārvaldnieku neatkarību, bet vairākas dalībvalsts šos noteikumus pilnībā neievēro. Šeit mēs nerunājam par vertikālu nodalīšanu vai integrāciju uzņēmumā starp infrastruktūras pārvaldnieku un dzelzceļu uzņēmumu, jo pat gadījumos, kad šīs vienības ir pilnībā nodalītas, ir bijušas grūtības ar neatkarības trūkumu būtisko funkciju izpildījumā. Tomēr šī ir ārkārtīgi svarīga sastāvdaļa, lai atvērts un konkurences spējīgs tirgus varētu pareizi darboties. Trešā joma, kas ir radījusi bažas, ir saistīta ar regulējošajām iestādēm. Tad es jau teicu šim tiesnesim regulātoram jānodrošina vienādi spēles noteikumi, un bieži vien šī organizācija nav pietiekami neatkarīga, jo tā ir iestrādāta kādā ministrijā vai valsts organizācijā, kas būtībā arī ir īpašnieks kādai dzelzceļa kompānijai, un tad rodas neatkarības problēmas, vai arī šai iestādēji nav pietiekami finanšu vai humānie resursi, lai pildītu savus pienākumus. Un Tieši tādēļ mums bija jāskatās uz vairākām dalībvalstīm, kurām bija trūkumi šajā jomā. Par pārstrādāto versiju, proti par darbībām, ko mēs esam veikuši, lai uzlabotu šos tiesību aktus, pirmkārt, pirmā dzelzceļa pakotne ir grozīta ar otro un trešo dzelzceļa pakotni. Šos tiesību aktu ir diezgan sarežģīti lasīt, tas ir izkaisīts starp dažādiem tiesību aktiem, ir daudz noteikumu, kas ir novecojuši, jo bija attiecīgi attiecās uz pāris periodiem, kas ir beigušies, tādēļ nepieciešams šos noteikumus apvienot vienā tekstā, kāds 5, 6, 7 direktīvas apvienot, lai šo tiesību aktu būtu vieglāk lasīt un saprast. Un mēs vēlētos izvairīties no tām dogmatiskām debatēm par uh, to, kas fascinē dzelzceļa kopienu visā Eiropā. Mēs vēlamies izvairīties no šādām debatēm, mēs vēlamies piecus vai sešus konkrētus jautājumus, kas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu godīgu konkurenci. Šeit mēs runājam par finansējumu, finansējumu infrastruktūru un par nodevu iekasēšanu, par piekļuvi pakalpojumu, ne tik ļoti par uh, piekļuvu dzelzceļa kapacitātei. Tas ir svarīgi, bet tas nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir šis pēdējais jūdzes faktors - piekļuva pakalpojumiem, stacijām, kas bieži piedara konkrētiem operatoram vai infrastruktūras pārvaldniekam, kas nav pilnīgi neatkarīgs vai pilnībā nodalīts no dzelzceļa operatora un ir ārkārtīgi grūti jaunpienācējiem piekļūt pakalpojumiem, kas ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu darboties savā uzņēmē darbībā, piemēram, pārvietojot vagonus, tīrot tos, mazgājot tos un tā tālāk. Pēdējais aspekts, ko mēs vēlamies skatīt, ir par pilnvarām regulātoriem, lai regulātori, regulātori darbotos vienādā darbības līmenī visā Eiropā. Kad mēs to liksim priekšā, nu, es lūdzu Kalasa kungam to darīt rīt pēcpusdienā. Par to vēl tiks lēmts. Runājot par pakalpojumiem, mēs esam gatavi doties uz priekšu un mēs, protams, nevēlamies pārāk daudz uzkraut uz saviem pleciem. Mēs vēlamies skatīties tikai uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem, lai šis tirgus darbotos labāk. Paralēli mēs pieņem tādu holistisku pieeju dzelzceļiem, ekonomiskie aspekti, kas ir nosakti pirmajā dzelzceļa pakotnē, ir viena lieta, bet mēs arī darbojamies ar sadarbspēju, drošību, īpaši pievēršoties negadījumam, kas notika pagājušajā gadā un pagājušajā nedēļā tepat Beļģijā. Tas parāda, ka dzelzceļš tomēr paliek drošākais transporta veids, bet ir nepieciešama papildus uzlabojuma, lai tas būtu vēl drošāks. Un mēs darbojamies arī pie tā, lai pie galvenajiem koridoriem atdzīvinātu kravu pārvadājumu intensivitāti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Mani nepārsteidz tas, ka 21. gadsimta pirmajā dekādē mēs strādājam pie noteikumiem un nosacījumiem, kas ir nākuši no pirmās desmit gadus iepriekšējā gadsimtā attiecībā uz dzelzceļiem, bet nu neko padarīt. Es eh, dzīvu dzīvoju ar dzīvu cerību. Groškungs, lūdzu. Priekšādātā ir jā, daudz sakāmais, bet es mēģināšu not īsi. Es jau jūs pazīstu. Īsi runājot, es teiktu, ka es lasu šo ziņām, te man ir tāda sajūta, ka dzelzceļš daudzos valstīs vēl pieder pie aizsardzības ministrijas, nevis pie transporta ministrijas. Tik eh, lieli šķiet centieni katrā valstī saglabāta autonomija, privilēģijas un tam līdzīgas lietas. Un lai to pavisam tā ļauni noformulētu, kur uh, šis uh, amats tiek vērtēts augstāks nekā pakalpojums, kas man nepatīk šajā attīstībā, kā valstis ir līguma partneri, tiek parakstīti likumdošanas akti, un kā mēs rīt varam padarīt ticamu Eiropas politiku, ja tie, kas to visu ir parakstījuši kopā kā padomi, visu laiku veic centienus neīstenot to, kas tiek pieņemts. Manuprāt, komisijai izaicinājums un arī parlamentam ir izaicinājums pirmām kārtām ar visiem līdzekļiem, ar jauniem līdzekļiem. Šeit vajadzētu būt radošiem, iejaukties, rīkoties. Runa taču ir par uh, visu to lietu ticamību, ko mēs šeit darām. Līguma pārkāpumi. Es negribu atskaidrot skaitļus. Nodevu problēmas, mēs to visi jau zinām. Kramerkungs eh, jau bieži vien ir pieminējis šeit skaitļus. Neatkarība jā vai nē, sarežģītās struktūras. Un tad vēl ir jautājums par to, vai pašreizējā attīstība kaut ko dod liberalizācija, efektivitāte, vai tā dod drošību, sadarbspēju, šo jautājumu nevar atbildēt. Un tas ir tas īstenībā visrakākais šajā lietā. Mums vajadzētu būt spējīgiem mūsu likumdošanas ietekmi pārbaudīt un vajadzētu konst konstatēt, ka ir valstis, kas nepiemēro šo likumdošanu un tad šo uh, piemērošanu vajadzētu novērtēt. Tā ir absurda situācija. Pirmkārt, kas ir jārada, ir uh, tas, ko mēs esam pieņēmuši, lai tas tiktu īstenots, un tad no te prioritātes. Man prioritāte šķiet ne tikai pēc uh, Bēģijas eh, satiksmes negadījuma. Prioritāte ir drošība un sadarbspēja. Tādēļ es arī gribētu teikt paldies komisijai par skaidru atbildi, ko tas niedz dienu pēc tam, kur pēkšņi noteiktas, eh, noteikti uzņēmumi, viņiem likās, ka jāsameklē vainīgais, un viņiem likās, ka šīs normas Eiropas Savienības līmenī nāk par vēlu. Uh, Drošība un sadarbspēja ir nākotnes būtiska daļa, un es esmu gatavs runāt arī par to, cik svarīga ir atbildība, kādas ir struktūras. Ja mēs šos divus pirmos aspektus patiešām paturētu prātā, tad varbūt, ka rīt mēs tiešām varēsim runāt par Eiropas tīklu, kur visas valsts nes tādu pašu atbildību. Un to pagaidām es gribēju teikt par šo jautājumu. Es gribēju tikai teikt, ka komisija un parlaments uh, šeit turpinās strādāt un arī dalība valstis uzņemsies savu atbildību. Paldies. Groškungs, es zinu, ka jūs vakar nebijāt šeit, bet tad, kā mums bija klusuma minūte, man bija un mums bija diezgan nepatīkams secinājumi par to, kā Beļģijas puse reaģēja uz šo negadījumu un mēģināja uzvelt vainu citām pusēm. Alkadrāji kungam un vēl vairāki, bet mums ir palikušas deviņas minūtes, vairāk nebūs, un jūs, protams, varat izteikties, bet mums būs mutiskais jautājums par šo lietu, un tad jums būs ļoti daudz laika izteikties. Alkadrāji kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdāja kungs. Jā, mēs varam ļoti daudz teikt, bet es mēģināšu aprobežoties ar dažiem elementiem. Pirmkārt, atgriežoties pie dzelzceļa likumdošanas novērtējuma, var skatīties uz vairākām lietām par to, kā tā tika transponēta, vai arī skatīties uz kādiem mērķiem mēs tendējām, mērķējām ar šo likumdošanu, vai tie ir sasniegti. Un runājot par tirgus daļu kravas pārvadājumos 90. gados tā kritās un pēdējā laikā tas tomēr ir stabilizējies un par pasažieru pārvadājumu likumdošanu uz tiem daudz neatiecas, tomēr ir novērojams pieaugums pasažieru skaitā dzelzceļā. Protams, ja mēs atveram tirgu kravu pārnēm, tas ir ļoti labi, bet kā tas ir padarījis dzelzceļu konkurēt spējīgāk šajā tirgu? Vai tas tādēļ, ka mēs neesam pietiekami īstenojuši šo likumdošanu, vai jāskatās tālāk? Es vienmēr uzskatīju, ka dzelzceļa konkurētspēja nedrīkst ierobežot ar to, ka mēs atveram tirgu. Mums tas jāskata kopā ar sadarbspējas jautājumu. Groškungs jau pats par to runāja, un tas ir ļoti būtiski. Tāpat arī saistībā ar investīciju mehānismiem, lai izveidotu kravu pārdājumu koridorus, izveidot komodalitāti un tā tālāk un tā joprojām. Mans secinājums ir tās, ka pirms mēs ejam vēl tālāk, it īpaši attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, mums ir ļoti tuvu jāskatās uz to, kādas ir sekas. Mēs runājam par sabiedrisku pakalpojumu, un tas ir ļoti delikāts jautājums. Tādēļ jābūt ļoti gataviem Eiropas līmenī uzklausīt kritiku, piemēram, ka darba apstākļi samazināsies un tirgus atvēršanas rezultātā mazināsies arī drošība. Un pēdējais punkts, es pilnībā piekrītu tam, ka valstu pāraudzības iestādes ir ļoti rūpīgi jāuzrauga, mums jābūt ļoti robustiem un jāstās uz tiem, kas regulē tirgu un arī nacionālās iestādes, kas ir atbildīgas par sistēmu drošības un sadarbsveids uz novērošanu. Un varbūt Eiropas dzelzceļa aģentūra varētu spēlēt lielāku lomu. Krāmerkungs lūdzu divas minūtes. Protams, visi zinām, ka dzelzceļš ir pēdējās vietas, kurās izpaušas nacionālisms, kuras aizsargā nagiem un zobiem. To mēs piedzīvojam katru dienu, bet vienu lietu es arī gribētu skaidri pateikt, Said. Mums ir panākumi. Mēs zinām, ka liberalizācija aviācijā un ceļu satiksmē ir izraisījusi pieaugumu, ko es, piemēram, kā zaļais negribu, bet es esmu strādājis pie pirmās dzelzceļa paketes, un skaitļi šeit ir viennozīmīgi. Atvērot tīklus, kravu transportā, tās valsts, kas uz to bija sagatavojušās, tādā pašā uh, laika periodā panāca pieaugumu Holanda plus 40%, Polija plus 30%, Avinotā karalists plus 60%, Vācija plus 30%. 25%, un tās valsts, kas aizvērās, piemēram, Francija, viņiem ir eh, mīnus 28%. Ja kāds grib vēl skaidrākus skaidrs, tas tāds nevar atrast, un to jau es uh, Francijai teicu, tas bija tā bija izgāšanās, kas, ir, kas uh, iznīcināja darba vietas, jo viņa aizver savu tirgu un domāja, ka kļuva, kļūs labāk. Tā situācija nekļuva labāk, bet sliktāk. Un šādus skaidrus vajadzētu pieminēt sabiedriskās diskusijās, kā tīklu atvēršanās noved pie tā, ka ir vairāk transporta, dzelzceļa transporta. Ja es ņemu kā pēļņu, kā augstāko maksimu, tad es arī nepieciešams kāds panākums. Eh, Berlīnē tas, ko uh, karā nepanāca bumbas, kas krita uz mājām. To tagad panāca Berlīnas uh, eh, eh, pilsētas uh, vilciens. Un, uh, Viņi gribēja tikai un vienīgi pēļņu, viņi izgāzās. Infrastruktūra ir jāpaliek sabiedrības rokās, un uh, infrastruktūras drošība ir jā, par to ir jābūt atbildi sabiedriskām iestādēm, un tur nedrīkst būt pēļņas spiediens. Arī Bēļģijā, ja kāds uh, lokomotīvas vadītājs, ja viņš neierauga sarkano signālu, ka viņš automātiski netiek apstādināts, tā ir tehnika, kas jau ir 20-30 gadus, uh, viņa strādā, un tas viss nedrīkst tikt pakļauts pēļņas spiedienam, tādēļ mums tas ir vajadzīgs. Man ir jautājums komisijai, mums ir maz laika, bet tomēr jautājums komisijai. Jums ir jākļūst aktīviem, jūsu, jūs e, esat likuma sargi, un kur tad jūs to darāt? Jūs rakstāt ziņojumu, ka 25 valstis, kuriem ir dzelzceļš 24, nemitīgi pārkāp likumus, kur tad ir procedūra? Mēs uh, ar šādiem sīkumiem, ar visādām ķibelēm tiek aizkavēts, ka notiek pozitīva attīstība, piemēram, ka nevar viltiem braukt citās valstīs. Piemēram, SNCF, e Francijas uzņēmums, ir rezervējis eh, noteiktas kvotas, lai nepielaistu konkurenci. Tas ir, tas ir likuma pārkāpšana. Kur jūs esat aktīvi, kur jūs rīkojaties? Mēs gaidām uh, šeit komitejā. Jūs gan aizsargāt likumus, bet eh, kādi ir jūs konkrētie plāni? Tā ir ļoti skaidri. Kāda ir atbilde uz šiem piemēriem? Durant, vai jūs varētu lūdzu iekļauties laika posmā? Mm, paldies, es vēlētos runāt par citām lietām, citus komentārus izteikt. Uh, Mums ir 24 valsts, kas ir pārkāpuši šo likumu došanas aktus, un man ir jautājums tādā gadījumā. Mums ir šī pirmā pakotne, un ir skaidrs, ka dalība valstis nav izdarījuši to, ko no tām gaidīja, un neatkarīgie regulātori arī nav gluži izpildījuši savu pienākumu. Mums nevajadzētu pieņemt, ka šie regulātori ir pilnīgi, nav pilnīgi neatkarīgi. Mums vajadzēja vairāk uz to uzstāt, un mums ir jānovērtē tie rezultāti, kas ir tādēļ radušies. Piemēram, pasažieru skaita pieaugums ar vai bez liberalizācijas ir jāņem vērā, un tas pats attiecas uz preču pārvadājumiem, jo rezultāti atšķirās starp dalību valstīm. Mēs redzam, ka uzņēmumi ir ļoti koncentrēti, vai mēs vēlamies vienu lielu visu Eiropas dzelzceļa kompāniju, vai arī mēs vēlamies, lai tirgu ir vairākas kompānijas, kas savstarpēji konkurē un tādēļ uzlabo kvalitāti un, un citas lietas. Pārskatot šo pakotni, manuprāt, ir īstais brīdis iet vēl tālāk mūsu liberalizācijā, bet Nav īsti skaidrs, vai tas eh, dos savu vārtavu pasažieru pārvadājumos. Mums vajadzētu uzdot pašiem sev jautājumu, vai šī liberalizācija ar tri, trim pakotnēm, vai to nevajadzētu pilnībā mainīt, lai būtu vairāk kraupārdājumu, bet mēs neiznīcinātu sabiedriskos pakalpojumus. Jā, vēlos atkārt, ka mums būs motisk, mutiskais jautājums un būs debate parlamentā, līdz ar to jūs varēsiet paust savu nepatiku tur. Vienkārši vēlos skaidri pateikt komisijai, ka šī mūsu komitejā ir daudz dalībnieku, kas nav apmierināti ar dzelzceļa pakotnes īstenošanu, nav apmierinātības ar to, kā tiek pārvaldīti dzelzceļi un šī komiteja ir ļoti neapmierināta ar dalību valstīm, kas paraksta regulējumu, un tad, kā Krāmer kungs teica, par katru varu cenšas ja, nospraust savas nacionālistiskās robežas. Es domāju, ka jūs to dzirdējāt mūsu debatē, un mēs katrā ziņā vēl vairāk pastāstīsim, kad būs mutiskais jautājums. Paldies Paskarela kungam par to, ka viņš atnāca un sniedz informāciju šīs debatas sākumā kolēģi nav nekā pie dažādi jautājumi, vien vienīgi jums ir kas sakāms, un es saprotu, ka komisija nav visai apmierināta par pēdējo jautājumu, un vēlos atgādināt, ka nākamā sanāksme notiks pirmdien pēcpusdienā 1. martā pulksteņ trijos. Tātad mums ir viena pēcpusdienas sanāksme, un paldies, un priekšādājs saka paldies arī tulkiem par darbu, paldies, uzredzēšanos.